Man ir tāds iespējas, ka šorīt mēs apspriedīsim ārkārtīgi svarīgu tēmatu, un tā nav nejaušība, ka mūsu komiteja Hans Butikovera vadībā izstrādās ziņojumu par šo materiālu, jo jautājums par izēvielām Eiropas uh, ekonomiskās attīstības ziņā ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, un tāpēc mēs esam arī vienojušies gada sākumā sākt darbu pie šī jautājuma, un uh, šodien mēs uh, to vēlamies uzsākt ar tādu ļoti būtisku uzklausīšanu. Šī tēma ir ļoti svarīga, un viss, kas pie tās ir strādājuši, to saprot. Uh, Un es domāju, ka mēs arī nebrīnam, bet mēs brīnamies, kāpēc komisija joprojām nav tikus uz priekšējā jautājumā, jo šī nemitīgā paziņojuma atlikšana, tas, ka nemitīgi tiek mainīti pamati, un arī vakardien viņi nenāca neko klajā, mūsu darbu vieglāku nepadara. Un no otras puses, es domāju, ka ir pareizi, ka mēs. Uh, paliekam uzcīgi šai tēmai, un ja šis paziņojums no komisijas puses nāks vēlāk, tad nu, mēs tur neko nevaram darīt, tad mēs būsim pirmie, un tad mēs arī mēģināsim norādīt uz šo te politisko līniju. Un ir ļoti satraucoši, ka mēs joprojām neesam saņēmuši attiecīgos dokumentus no komisijas. Es gribētu jūs vēlreiz visus sirsnīgi sveikt, tīpaši viesus, kas jau lielā Liela daļa no viņiem jau ir ieradušies, bet dažiem ir grūti šajā laika stundā ierasties Briselē saulēcīgi, un tāpēc es varbūt došu vārdu vispirms Butikoferam kungam, eh, lai viņš varētu teikt ievadu vārdus. Lūdzu, kolēģi! Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt, dāmas un kungi, dārgie kolēģi! Šai uzklausīšanai mēs esam izvēlējušies tēmatu iedarbīga izēvielu stratēģija Eiropai. Tas ir ļoti būtiski Eiropai, um, un nav jau gari jāstāst, kāpēc šie jautājumi ir tik būtiski Eiropai. Vismaz mēs varam konstatēt, un, un uh, tas padara arī izēvielu politiku par tādu ļoti aktuālu tēmatu. Uh, Proti, ka mums mēs nedrīkstam vienkārši turpināt ierasto darbu kārtību, jo aizvien vairāk no rūpniecības puses pieaug pieprasījums pēc izēvielām. Pagātnē varbūt tam nebija tik liela nozīme, bet tagad tas ir ļoti būtisks, jo mēs maināmies, eh, lai mūsu ekonomika aizvien mazāk slodzi atstāt uz klimatu. Mums ir jāapzinās, ka ar izēvielām bagātās valstis vairs nav apmierinātas būt tikai piegādes ķēdes pārstāvis, un līdz ar to varam teikt, ka viss mainās, un tāpēc mēs tagad pareizi apzināmies, ka ir nepieciešams izstrādāt izēvielu stratēģiju, nevis tikai doties iepirkties. Es domāju, ka jautājums, kā mēs šādā situācijā rīkosimies, ir ļoti nopietns un pavisam noteikti nav tā, ka ir tikai viens vienīgs ceļš ejams. Es domāju, ka tad, kad mēs redzēsim šo vispārīgo ekonomikas perspektīvu un nopietni uztvērsim uh, tādu rīcību, lai samazinātu oglekļa izplūdes, ja tad mēs varēsim ar lieliem burtiem rakstīt vārdu efektivitāti. No otras puses, es nevaru runāt par efektivitāti, ja man nav piekļuves izēvielām. Un no tā izriet tas, ka mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar šo efektivitāti. Un pirms, ja mēs runājam par retajiem izraktiņiem, tad jau pirms kāda pusgada ļoti pastiprinājās problemātika, kas ir saistīta ar šo te rēto izēvielu pieejamību. Stratēģijai ir jābūt efektīvai, un es domāju, ka tā būs efektīva tikai tad, ja mēs atradīsim šo te pareizo sadarbības ceļu. Tas attiecas gan iekšēji, attiecībās starp valsts iestādēm, starp rūpniecības nozari un vidas nozari, un tas attiec arī uz ārējo starptautisko dimensiju, starptautisko sadarbību. Un daļu no tā visa arī ir nepieciešams tematizēt, un tāpēc mēs esam arī uzaicinājuši starptautiskus viesus uz šo uh, uzklausīšanu. Es domāju, ka sadarbība ar um, Amerikas Savienotajām valstīm, ar Japānu, tātad attīstītajām rūpnieciskajām valstīm, kas ir līdzīgā situācijā, ir ļoti būtiska. Īpaši es te gribētu uzsvērt sadarbību ar um, tādām valstīm, kurās ir daudz šo te izēvielu. Mēs nesen tikāmies šeit parlamentā arī ar viesiem no Tokijas, no Rūpniecības, tirdzniecības un uzņēmētarbības ministrijas un mēs runājām arī par Japānas reto izraktiņu stratēģiju. Un visbeidzot, mēs vēlamies arī izstrādāt arī tādu Eiropas mēroga stratēģiju, uh, Bet šis jautājums ir tāds eh, samērā strīdīgs. Piemēram, ir zināms, ka komisija labprāt gribētu veidot inovāciju partnerību, bet dažas būtiskas eh, dalību valstis to bloķē. Tas ir zināms, piemēram, tāds dalību valsts kā Vācija, Nīderlanda vai Somija ir uzsākušas savas, izstrādāt savas vīzē vielu stratēģijas, bet mums tas viss ir jāsasaist kopā, un tāpēc es ceru, ka uzklausīšana palīdzēs panākt to, ka mēs um, izstrādāsim tādu efektīvu izēvielu stratēģiju Eiropai. Paldies! Paldies! Pirms es dotu vārdu runātājiem, es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, tad uz komitejas uh, locekļu uzmanību uz to, ka sesto un devīto punktu mēs esam apmainījuši vietām. Nu, ko sāksim, ja jūs piekrītat, jo vēl jau visi nav ieradušies. Vispirms es došu vārdu uh, Štefanam Ksonas kungam. Viņš ir uh, valdības lietu vecākais viceprezidents no Kamarijas Unikoru. Došu jums vispirms vārdu. Mēs esam vienojušies runāt noteiktu laiku, lai visam, bū, visiem būtu iespēja izteikties. Lūdzu, Ksomas kungs. Sorry, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good. Paldies priekšsēdētāji, labrīt, dāmas un kungi. Es centīšos vismaz daļai atbildēt uz četriem dažādiem jautājumiem. Pirmais ir par to, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz resursiem pārstrādes nozarei. Gribētu nedaudz um, ieskicēt šo ainu, tad, kad mēs runājam par pārstrādi, mēs runājam par dažādiem materiāliem, dažādiem produktiem, kurus var pārstrādāt. Es uh, runāšu par um, metāliem. Tur ir dažādas funkcionalitātes, kur kurus var eh, nemitīgi pārstrādāt, kas padara to par tādu ļoti interesantu piemēru šim, šai tematai. Otrakārt, pārstrāde var tikt eh, apspriesta gan eh, kā pārstrāde Eiropā, gan pārstrāde mm, pasaulē. Un šie jautājumi ir līdzīgi, bet nebūtu ne, tas, mm, bet nevienādi. Eiropā mums ir tehnoloģijas. Uh, pārstrādē, bet mums ir problēmas ar um, materiālu uzglabāšanu mājās un ar to noglabāšanu pazemes krātuvēs, un tāpat ir arī daudz citas problēmas. Globāli raugoties, joprojām pastāv nopietna problēma saistībā ar tehnoloģijām, un daudzās valstīs vai daudzos gadījumos nav iespējams ekstrahēt uh, šos te materiālus. Uh, un līdz ar to tiek daudz materiāla pa, pa, mm, pazaudēti un ir neefektīva šī pārstrāde. Ja mēs runājam par dažādām nozarēm, dažādiem metāliem, tad jāsaka, ir dažādas problēmas - vara un alumīnija produkti. Te ir ļoti liels spiediens tiek izdarīts tieši attiecībā uz eksportu, gan saistībā ar uh, slēpto enerģiju, uh, gan ar citām problēmām. Runājot par dārgmetāliem, tad te ir jāpiemina nelegālais eksports un otrreizējās izmantošanas aizseganta. Te vēl var runāt arī par litiju, kas citu iemeslu dēļ vēl netiek pārstrādāts. Par to es arī vēlāk runāšu. Tā kā šodien ir trīs iemesli pārstrādē. Pirmkārt tādēļ, ka te runa par vērtību. Otrkārt, ja pārāk liels apjoms, LV ir labs piemērs, un sabiedrība netiek garā ar šā, galā ar šādu apjomu. Varētu būt vēl ceturtais iemesls nākotnē pārstrādēji, tādēļ, ka būs pārāk maz šo materiālu, un tāpēc būs uh, jāpārstrādā šie retie materiāli. Pat ja mūsdienās tas varbūt nav ekonomiski pamatoti, bet tas vēl ir tāds pētāms jautājums. Uh, izēvielu iniciatīvas ietvaros. Bet, lai arī kāda būtu situācija pārstrādes nozara Eiropas Savienībā, te ir nepieciešams palielināt kapacitāti vai un ieguldīt eh, lielākas investīcijas, lai, teiksim, saglabātu šos materiālus un pārstrādātos, jo uh, pārstrādes nozarē ir ļoti liels potenciāls, kas netiek izmantots, un tādējādi mēs varētu samazināt atkarību no importētajām izvēvielām, attīstīt jaunas tehnoloģijas, ieguldīt lielas investīcijas, maksimalizēt atgūto materiālu apjomu un uh, labāk izmantot tās tehnoloģijas, kas ir mūsu rīcībā, kā arī samazināt ietekmi uz vidi, jo pārstrāde ir videi draudzīga, ja mēs to salīdzinām ar primāro materiālu izstrādi. Jautājums, kāda loma pārstrādes nozara var spēlēt resursu drošības ziņā. Pirmkārt, es gribētu atgādināt klausītājiem, kas tad īsti ir pārstrāde. Bieži vien cilvēki uzskata, ka pārstrāde aprobežojas tikai ar um, savākšanu un noglabāšanu. Un pārstrāde ir vesels cikls, kur ir vairāk, vismaz četri soļi. Pirmais, protams, ir eh, savākšana, jo, protams, ka ja šie materiāli netiks savākti, tad nekas netiks pārstrādāts, tā kā pār, tas ir ļoti būtiski. Tālāk eh, šie produkti tiek sadalīti, <clears throat> pirms apstrāde un visbeidzot pārstrāde. Un uh, šo te saturēto materiālu mm, ekstrahēšanu. Un tad, kad mēs esam ieguvuši šos te sākotnējos materiālus, ko var izmantot atkal jaunos produktos, tikai tad šis pārstrādes cikls ir noslēdzies. Ko var pārstrādes nozara darīt lietas labā? Tā var maksimizēt šo te cirkulāro ekonomiku, es gribētu tagad sniegt vienu piemēru piemēram, mobilie tālruņi un datori satur materiālus, kas ir ekvivalenti primārajai uh, ražošanai, apmēram šādā veidā attiecībā uz, uh, uz sudrabas 600 tūkstošu tonu ir 4% no primārās uh, ražošanas, palādī gadījumā 15% no uh, primārās produkcijas, un kobalta gadījumā 15 tūkstoši tonas ir 4% no, 20% no primārās ražošanas. Līdz ar to te ir jāiz, jāuzlabo tehnoloģijas, un ja mēs pārstrādes nozari uzlabotu, tad eh, viena piektā daļa no šī kobalta tiktu iegūt pārstrādes nolūkā. Uh, primārajā zelta raktuvēs ir, teiksim, vienā tonā Jā. rūdā tiek uh, iegūts ļoti liels daudzums uh, zelta. Vienā tonā platīna materiāla grupā palādīs, rodīs un tā tālāk. Ir uh, 2 kg šo materiālu pretstatā 5 gramiem citviet. Tā kā, ja mums izdotos uh, savākt visus šos te materiālus pārstrādes procesā, tad mēs ļoti lielā mērā varētu kompensēt uh, nozarei šīs te vajadzības. Uh, te atgūšanas procentam ir jābūt ļoti lielam, un lai to panākt, mums ir nepieciešamas augstas tehnoloģijas, lielas investīcijas un uh, mēroga ekonomika. Rūpniecībā, kā tā ir šobrīd Eiropā, bet, protams, ir jāiegulda lielākas investīcijas, un te ir jāatrisina zināmas problēmas. Uh, Inovācija arī ir ļoti būtiska. Nozarē nepārtraukti ir jāievērš dažādas inovācijas, lai ieviest jaunas tehnoloģijas jauniem produktiem, kas tiek ieviest tirgū. Pārstrādes industrija var ļoti lielā mērā izmainīt situāciju attiecībā uz resursu efektivitāti un resursu nodrošināšanu, sniedzot uh, šos te retos materiālus vai arī neretos materiālus, ja tie tiek savākti, pareizi izjaukti, ja nenotiek nelegālais eksports, ja notiek šī te pirmsapstrāde un uh, pārstrādes process uh, beidz veiksmīgi. Kādi ir mērķi, kas uh, traucē panākt lielāks pārstrādes apjoms, ir tie paši attiecībā ar šiem kritiskiem materiāliem? Šie kritis, šīs kritiskās izēvielas šobrīd galvenokārt ir nemetāli Šie kritiskie vai būtiskie materiāli tiek izmantot dažādās sarežģītos lietojumos, piemēram, atjaunīgajās enerģijās, emisiju kontrolē, e elektronikā, iekārtās, jo sarežģītāks ir šis lietojums, jo sarežģītāks ir pārstrādes process un jo sarežģītāk ir pārstrādes ķēdes šie posmi pirms apstrāda un pārstrāda beigās. Uh, Visas pārstrādes eh, ķēdes efektivitāte ir atkarīga no katra šīs pārstrādes posma efektivitātes, un eh, šis vājākais posms arī noteiks to, cik pārstrādes ķēde ir bijusi efektīva. Tipiskais šķērslis, ar ko mēs šobrīd sastopamies, pirmkārt un te es atgriežos pie pārstrādes ķēdes, ir uh, nepilnības savākšanā. Došu jums piemērus, domāju, ka to varētu diezgan viegli atrisināt. Tikai 2% no mobiliem tālruņiem tiek savākti un pārstrādāti. Tikai 2%. Otrs šķērslis ir uh, nepietiekama vai arī pārmērīga izjaukšanu. Došu divus piemērus, piemēram, automašīnas eh, dzīves cikla beigās. Ja elektronika netiek izņemta no automašīnas pirms eh, šis te auto nonāk auto kapsētā, tad eh, šie te vērtīgie metāli tiek zaudēti. Līdz ar to tos vispirms vajadzētu izņemt ārā. Ja tie netiek izņemti, tad process nav pietiekams. Un vēl viens piemērs par pārmērīgu. Ja mēs paņemam, teiksim, mobilo telefonu un sadalām to pavisam sīkās daļiņās, tad uh, šie vērtīgie metāli aizies kopā ar uh, plastiku, ar plastmasu, vienkārši būtu jāizņem tikai bateriju laukā, un ar to būtu pilnīgi pietiekami. Tie tikai divi vienkārši piemēri, bet tādu piemēru ir daudz, tad piemērota izjaukšana ir uh, jābalst uz konkrētu produktu īpašībām. Tad tālāk. Pēc šīs te pirmapstrādes, ja mēs īpaši runājam par retajiem materiāliem, kas bieži vien tiek atrast ļoti mazos apjomos atšķirīgos produktos, ja netiek nodrošināts piemērotas plūsmas pārstrādēju un šie, šie te metāli nonāk masu plūsmā, vienalga, vai mēs te runājam par tēraudu vai par alumīniju, tad tie tiks zaudēti. Tā kā šī te pirmsapstrāde un šī plūsma ir ļoti būtiska. Tālāk meta, materiālu atgūšanu. Tad, kad es runāju par nelegālo eksportu un eksportu, jauntīstības valstīs, nu, es nesaku, ka tur nav, bet, nu, varbūt nav piemērotas tehnoloģijas, kas tā ļoti bieži gadās. Apmēram 25% no zelta apjoma tiks eh, atgūti tā vietā, lai atgūtu 100% šajā pārstrādes procesā. Un pie labām tehnoloģijām tiktu atgūti, teiksim, 15 līdz 20 dažādi metāli, nevis tikai zelts. Un tādā gadījumā, ja tas netiek nodrošināts, tad šie materiāli aiziet zudumā. Un visbeidzot, otraizēja izmantošana vai pārstrāde. Te mēs nevaram runāt par vienu vai otru. Uh, Te ir nepieciešama minēt zināmas priekšnoteikums, lai būtu, eh, lai varētu runāt par otrreizēju izmantošanu. Te, piemēram, jārunā par pārstrādi, lai eh, runājot par mobiliem telefoniem. Labāk ir eh, šos te pagarināt šo te produkta dzīvi un beig beigās eh, pārstrādāt šo te mobilo telefonu, nekā, teiksim, pēc trīs gadiem to aprakt. Ja mēs runājam par iekārtām, tad piemēram, eh, telefonu vai datoru mikroshēmu var izmantot otrais, bet ja pārējo datoru apraks eh, noklapās atkritumu glabātuvē, tad arī no tā nebūs nekāds lielais labums. Tāpat arī jācīnās pret eh, nelegālo eksportu, tātad atkārtotas izmantošanas viltojumiem. Aizstāšana arī būtisks faktors tradicionāla materiāla atkārtot izmantošanu, piemēram, sudrabu un tā tālāk. Tehniskas problēmas, protams, pastāv un arī šāda aizstājuma materiāla var tikt uh, pārstrādāti. Un uh, nobeigumā es gribētu sacīt, ka, lai attaisnotu F e, investīcijas um, tehnoloģijās, uh, savākšana, savākto materiālu konsolidācija, piemērota um, izjaukšana un uh, pirms apstrāde ir jāgarantē. Jācīnās pret nelegālu pārvadāšanu, tas attiecas gan uz Eiropu, gan uz citām pasaules valstīm, kur uh, tik tiešām ir ļoti liela nepieciešamība palielināt pārstrādes apjoms. Un visbeidzot, ceturtais jautājums, ko vajadzētu uh, valdībām, nozarei un citiem iesaistītiem darīt, lai šo šķēršļus pārvarētu un uzlabot pārstrādes apjoms uh, un uh, resursu drošību. Valdībām, es domāju, ka ir uh, vienoti jāīsteno pastāvošā likumdošana un jākontrolē tās īstenošana. Ir pieņemta daudz, daudz labi likumdošanas akti, bet tie netiek vienādi piemēroti. Piemēram, te mēs varam runājam gan par atkritumu pārstrādes regulējumu, gan uh, savākšanu dažādos dalību valstīs. Tāpat ir jāizstrādā praktiski instrumenti, lai nodrošinātu efektīvu pašreizējās likumdošanas īstenošanas kontroli. Šobrīd uh, Visgrūtāk ir izkontrolēt, kas tiek eksportēts no Eiropas, kā mēs varētu šos instrumentus padarīt efektīvākus. Efektivitāte tiešām ir ļoti būtisks vārds, lai šīs problēmas atrisinātu. Tālāk savākšana. Ja un eh, jānodrošina, ka pārstrāde tiek uzskatīta par sistēmu, jo ļoti bieži cilvēki ņem tikai vienu pārstrādes posmu un aizmirst par pārējo. Ja mēs galveno uzmanību pievēršam tikai vienam segmentam, tad te var palielināties izmaksas visai ķēdē, un ja mēs koncentrēsimies tikai uz savākšanu, tad mēs, teiksim, savāksim, izjauksim un eksportēsim, un rezultāts eh, nebūs nekāds. Uh, jo netiks atgūt šie materiāli. Tā kā ir jādomā holistiski, ir jādomā par visiem šiem četriem soļiem, vai varbūt pat vairāk nekā es pieminēju iepriekš. Jāapvieno resursu efektivitāti un uh, piegādes drošība, tas būtu tāds ilgspējīgs risinājums. Un visbeidzot, ir jāuzskata, jādomā eh, par, ne tikai par māsu, bet par kritiskajiem materiāliem kā tādiem, jo kritiskie materiāli parasti nav masveidā, jo, ja mēs koncentrēsimies uz šo te masveidu produkciju, tad eh, nekas no tā nemainīsies. Mums ir jāraugās, lai, šie te, lai šī pārstrāde būtu kvalitatīva, ne tikai kvantitatīva. Tas par eh, tas par rūpniecību. Mums ir, mēs nedrīkstam mums ir jā, jārīkojas dažādos līmeņos. Un jāstrādā visiem kopā, ja mēs gribētu, ja mēs gribam uh, gūt panākums. Mums ir nepieciešams ieviest jaunas inovācijas, nepārtraukt jāievieš jauni produkti, un mums ir uh, jāinvestē lielākas kapacitātes veicināšanā, jārada arī jaunas darba vietas, protams, ar nosacījumu, ka problēmas kuras es pieminēju agrāk, tiek risinātas, eh, lai, teiksim, būtu lielāks šīs te pārstrādes apjoms. Runājot par eh, nevalstiskajām organizācijām un citiem iesaistītajiem, te ir jādomā par šīs te pārstrādes vērtību, par to, kā apvienot dažādas nozars, kā mm, veicināt šo te inter, šo starpdisciplināro holistisko pieeju, tāpat arī jāveicina zinātne. Uh, Starptautiskā organizā... Starptautiskās organizācijas arī šeit spēlē ļoti būtisku lomu, un mēs domājam, ka viņiem vajadzētu atbalstīt reģionālās iniciatīvas, lai pātrinātu visus procesus, procesu pātrināšanu un efektīvu procesu um, atrašana ir ļoti būtiska. Es domāju, ka ir pienācis laiks īstenot tādas fundamentālas izmaiņas un rīkoties ātri, lai uh, no atkrituma pārstrādes pāriet uz resursu apstrādi un jā, jāpievēršas eh, vairāk kvalitātes jautājumiem no tradicionāla atkrituma apstrādes uz augstas tehnoloģijas uzņēmēja darbību šajā jomā. Un visbeidzot, attiecībā uz nozari, tai būtu jāraugās uz pārstrādi kā uz iespēju, nevis kā uz tādu slogu. Jau ir eh, vairāk likumdošanas akti, piemēram, par uh, vīdi direktīva par elektrisko iekārtu atkritumiem un citi likumdošanas akti, tad eh, pavisam noteikti pārstrādes nozarei arī ir jāspēr soļi uz priekšu, jo tādā veidā mēs eh, lab panāksim labāku materiālu izmantošanu Un visi šie likumdošanas akti un iniciatīvas būtu jāīsteno. Mēs domājam, ka potenciāls ir ļoti liels un mums tikai ir jāstrādā. Paldies! Paldies! Par jūsu ārkārtīgi interesantu un izsmeļojošo prezentāciju. Tālāk došu vārdu Sefra Mandītī. Es ceru, ka pareizi uzrunāju jūsu vārdu. kas pārstāv Eiropas vides biroju. Lūdzu, jums vārds. Labrīt visiem! Paldies, ka uzaicinājāt Eiropas eh, vides biroju šo sanāksmi, kur tiek izstrādāts svarīgs strateģijas Eiropai. Eiropas vides birojas ir Nacionālo nevalstisko organizāciju federācija. Tas tā būtu pamatinformācija. Mums te arī ir sagatavoti slaidi. Es ceru, ka jums eh, būs eh, zināmi jautājumi, un tad es varēšu diskusijas veidā uz tiem atbildēt. Es karšu divus pamata jautājumus. Pirmais ir resursu drošība tā ir uztveram kā par jaunu iespēju, kā izskatīt mūsu pašreizējo dzīves stilu. Un te jūs redzat dabīgo dabas resursu patērēšanu. Kā jūs redzat, turpmākajos gados dabas resursi tiks izmantot vēl plašāk, vēl aktīvāk nekā līdz šim pēdējo 30 gadu laikā. Jautājums ir šāds, vai mēs varam tāpat turpināt arī nākotnē, vai nē? Es uzskatu, ka izmantojot šo izdevuma materiālu institīvu, mums ir jārisina mūsu resursu pārvaldības patērēšanas pusi. Otrais slaids ir visnotaļ tehnisks, taču šādā veidā mēs varam attaļot zināms svarīgs jautājums. Bieži vien mēs runājam par uh, dekuplāciju, par to, kā mēs varētu izmantot, uh, radīt lielāku vērtību, runa par atsaistīšanu, atsaistot e, vērtību no, no patērēšanas. Ja, es domāju, ka tas te jāskatās, kāda ir pieredze katrā no valstīm. Mums ir jāmaina tas, kā mēs mērām šo resursu patēriņa un ekonomiskās vērtības atsaistīšanu. Otrā manas prezentācijas eh, puse ir saistīta ar visplašāko jautājumu loku, kas man tika uzdot. Te ir runa par ieguvi pašā Eiropā, par tām iespējām, kas mums pastāv šai ziņā. Un te mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās, kāds ir viss plašāk izmantojamais potenciālais. Un es varu pateikties Stefanam no Umikūra par to, ka viņš mums atgādināja lielo otraisajās pārstrādes potenciālu. Protams, ka mēs labāk uh, iegūtu uh, mūsu izēvielas tuvāk pilsētām nekā ārpus tām. Un te ir daži dati. Ik gadu Eiropas iedzīvotājs izmanto apmēram 16 tonnas no resursiem un katru gadu rada 6 tonnas atkritumu, un saskaņā ar pēdējiem ziņojumiem, pēdējiem datiem, 3,5 tonnas resursu tiek importēti. Nu, tad rodas jautājums, ko mēs izvirzām par savu prioritāti. Tāpēc es uzskatu, ka nevalstiskajām organizācijām šajā izēvielu institīvā ir ļoti svarīgi pareizi prioritizēt trīs pīlārus. Mūsu skatījumā šādi pīlāri ir trīs. Es domāju, es jums tos varu darīt zināms, kaut arī mūsu gala dokuments vēl nav publicēts. Es domāju, ka mums vajadzētu prioritizēt trešo pīlāru. Tātad vispirms risināt resursu patēriņa jautājumu. Jautājums ir par to, kā uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti. Un te varētu arī izstrādāt jaunu stratēģiju saistībā ar starptautisko tirzniecību. Um, saprotiet man pareizi, es negribu apgalvot, ka vi, neviens no instrumentiem šai pilārā nav vērtīgi. Uh, taču mums te būtu jāpievērš uzmanība ieguvēju pilsētu tūmā. Bet mums ir jābūt arī precīzākiem mūsu stratēģijā attiecībā uz otro un trešo pīlāru. Un te pamat jautājums, uz kuru jāatbild, ir šāds. Kāds ir eh, šo atkritumu, šo iegūs lauku, eh, kāda ir šo ieteiksmes lauku, um, iegūs lauku ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Protams, mums ir jādomā arī par šo jautājumu, kaut arī bioloģiskā daudzveid, daudzveidība ir grūti izmērojama, tomēr tas ir viens no būtiski svarīgiem jautājumiem. Līdz ar to te ir jādomā arī par iespējām iegūt izēvielas uz vietas jo tā varētu būt prioritāte saistībā ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Uh, I will uh, try also to, to, to, to answer. I just uh, go through this. Es mēģināšu arī atbildēt uz uh, dažiem citiem jautājumiem, kas šeit izskanēja. Ja mēs paraugāmies uh, uz uh, Eiropas komisijas datiem, tie ir publiski pieejami, uh, tad jūs redzat, ka visi, eh, ka visi svarīgie izējumateriāli nav atrodami Eiropā. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai mums tagad vispirms ir jāuzskata par mūsu prioritāti ieguve Eiropā? Kaut arī mēs zinām, un mums jau Stefans to atgādināja, ka kritiski svarīgās izēvielas uh, ir koncentrējušās citur. Un eh, tā skaitā arī eh, atkritumos. Tas tātad būtu jāpatur prātā. Tas būtu ļoti svarīgi. Eh, labi, tad pāriesim tagad pie noslēguma daļas. Un es gribētu šeit vairāk pastāstīt par resursu ieguves ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Lai kā, lai cik uzmanīgi mēs būtu ieguvis procesā, mums ir jāatzīst arī tas, ka pat tā saucamā ilgspējīgā ieguve ir tikai kaitējuma ierobežošana vēl ar vienu pastāv liela ietekme, nelabvēlīga ietekme uz zemi un uz bioloģisko daudzveidību. Un vēl es gribētu atgādināt to, ka pavisam nesen Eiropas komisija vienojās par jauno 2010 natūra tīklu. Natūra 2000 tīklu. Kāpēc mums tas eh, tīkls būtu šādā veidā jāskata. Tāpēc, ka vairums no mūsu ieguves procesiem ir saistīti ar šo Natura 2000 tīklu. Es domāju, mums ir jānosūta skaidrs vēstījums Eiropas līmenī. Ja mēs tiešām vēlamies aizsargāt Natūra 2000 tīklu, tad mēs nedrīkstam nonākt pretrunās paši ar sevi, samazinot ieguvi šajās, šajos apvidos, īpaši, tad, ja ņem vērā to slaidu, ko jums parādīšu. Un otrkārt, rodas jautājums, kāda stratēģija atbalsta šo uh, vietējo ieguvi. Ja mēs gribam iegūt vairākus, eh, vairākus izavējus šeit, tad man rodas uz vietas, tad man rodas jautājums, vai tomēr lielāka nozīme nebūtu atkritumu pārstrādēji. Jo tad, ja mēs turpināsim iegūt Eiropas Savienībā, tad mēs tomēr mazināsim iespējas sasniegt bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus. Es nevaru ilgāk jums stāstīt par savu prezentāciju, man vienkārši tam vairs nav pietiekuši daudz laika, tāpēc pāriešu pie noslēguma. Es domāju, neņemot vērā trešo pīlāru un inovāciju, ko arī varētu uzskatīt kā pakļaut trešajam pīlāru, pīlāram, arī citi pīlāri tikai turpina to attīstības modeli, kuru mēs zinām, nevar uzskatīt par ilgspējīgu. Šāda darbība varētu turpināt, eh, tikai palielināt eh, saspīlējumu valstu starpā, un Eiropas stratēģijai nevajadzētu iet šai virzienā. Tāpēc es domāju, nevarētu gaidīt uh, kaut kādu lielu labumu no mūsu starptautisko attiecību intensifikāciju šai ziņā. Un uh, te es negribētu skan, izskanēt kā tāds provokātors, taču mums nevajadzētu pievērsties neokoloniālismam. Otrais pīlārs manā skatījumā nelīdzēs risināt mūsu kritiskās vajadzības, uz kurām es līdz šim norādīju. Bet tas pavisam nopietni varētu apdraudīt mūsu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanu. Tāpēc vietējās ieguves prioritāte ir tāda, ka vispirms vajadzētu pievērst uzmanību uh, Uh, ieguvēji pilsētumā, tā tad ieguvēji nu, pārstrādājot. Un trešajā pilārā ir jāparēdz jaunu produktu izstrāde un stratēģiju izstrāde, kas e, ļautu Eiropas Savienībai izvirzīties šai jomā. Paldies par uzmanību! Un es gribētu atgādināt, ka 3. februārī būs ļoti svarīgs balsojums par eh, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulu, un es ceru, ka jūs apzināti izmantosiet savu balsojumu pareizajā virzienā. Paldies! Paldies arī jums! Un tagad pirmajā sarunu raunda noslēgumā došu vārdu Maira kungam kas arī rūpniecības pārstāvis no Vācijas puses. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī par godātiem deputātiem par ielūgumu. Dāmas un kungi, vēlreiz paldies tiešām jums par ielūgumu. Atvainojos, ka es iedos nokavēt, jo Vācijā Vācijā mēs arī, mums ir uzsnidz daudz sniega, un es vēlējos uzsvērt, ka Es vēlos tomēr runāt vācu valodā, jo man ziņojums ir sagatavots vācu valodā. Vēlreiz paldies par ielūgumu, paldies par izrādīto uzmanību uh, un arī tam, ka Eiropas Savienība piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi iegūst rūpniecībai un tieši arī no šīs rūpnieciskās puses. Kopš 2008. gada mēs esam spēruši nozīmīgus progresa soļus. Jāatzīst, ka no Vācijas skatpunkta raugoties, mēs tomēr vēl neesam izpanākuši visu, ko mēs vēlētos panākt. Un līdz ar to tāpēc mēs reiķinamies ar Eiropas komisijas paziņojumu, un diemžēl tas vēl nav izdarīts, un mēs to izsakam nošālu, ka tas vēl nav atkal izdarīts laikā, un tas ir atlikts. Vēl jau nozīmīgāk mums šķiet, ka uh, tieši attiecīgajā komiteja Eiropas parlamentā, pētniecības un rūpniecības attīstības komiteja izstrādā savu iniciatīvas ziņojumu par izēju materiāliem un izēju materiālu piegādes drošībām Eiropā. Un es jums pastāstīšu to skatpunktu no Vācijas rūpniecības uh, raugoties. Un jautājums, protams, mums ir diezgan nozīmīgs, un tas mums rāda nopietnas pāžas. Uh, Mēs redzam, ka ar vien lielākais eksporta apjoma pieaugums no Ķīnas arī mums redzināmas bāžas un ka tas nozīmē lielāku cīņu par izējiem materiāliem un to ierobežot pieejamību un līdz ar to ekonomiskā situācija kļūst vēl saspringtākā. Izējiem materiālu nepietiekamība kļūst par nopietnu problēmu. Tas nav gluži tikai jautājums par to, vai vispār Eiropā ir iespējams iegūt kādus izējai materiālus, bet par to, vai mēs varam saglabāt savu konkurētspēju ar ilgtspējību. Nozīmīgs jautājums tieši ir par pārstrādes izējai materiāliem, kas Vācijā tiek ar lielos apmēros izmantot. Arī, arī Krievijā mēs redzam, ka tas tiek ārkārtīgi strauji virzīts kā nozīmīgs. Turklāt mēs redzam, ka lielos apjomos atkritumi un norakstītās eh, produkti tiek eksportēti uz citām valstīm no Eiropas. Un tas tikai vēl vairāk ir paaugstinājis izēju materiālu cenas. Un tāpēc Eiropā pašlaik spērtie soļi nav uzlabojuši situāciju. Mums ar vienu ir diezgan pie, apgrūtināt pie izēju materiāliem, reiz gan pilnīgi pat neiespējami, īpaši ņemot vērā nesavienojumās prasības starp vidas aizsardzību un pieejamību izējiem materiāliem. Mēs, protams, varam arī to runāt par savietojumību, bet tas bieži vien tā nenotiek. Un tāpat arī problēmas ar plānošanu. Bet te ļoti svarīgi, ka šie trīs uh, pilāri - primārie, sekundārie un pārstrādes izējiem materiāli. Mums ir jāatzīst, ka visu trīs pilāru situācija ir pasliktinājusies, nevis uzlabojusies. Nu, ko tad var darīt uzņēmēji? kāds ir mūsu iespējās rīcības brīvības. Mēs vienmēr uzsveram, ka pietiekams izēvielas ir rūpniecības pamats. Šobrīd situācija ir sarežģīta. Tālāk, importa izēvielas. Mēs redzam, ka ārkārtīgi būtiski panāk diversifikāciju un tiešu līdzdalību arī izēvielu iegūšanā ārpus Eiropas Savienības. Uh, abus instrumentus mums vajag uzlabot un labāk izmantot. Ir skaidrs arī, ka līdzdalība izēvielu projektos nav īsti ideālais risinājums izēvielu nodrošinājumam. Vai arī eh, Vācija katru gadu 80 miljardu apjomā importē izējumateriālus. Un tas ir pilnīgi neiespējami, protams, pilnībā nodrošināt līdzdalību visos izēvielu ieguvas projektos. Tāpēc mēs esam un um, paliekam atkarīgi no godīgas tirzniecības ar izdēju materiāliem. Tieši tāpēc ir jāskatās, lai tiktu atceltas visas iespējamās barjeras, tirzniecības barjeras izdēju materiālu tirgu. Izdēju materiālu pieejamība, efektīva izmantošana uh, ir vienīgais veids, kā mēs varam arī nodrošināt ilgspējīgu attīstību un konkurētspējas saglabāšanu starptautiskos tirgos. Tāpēc mēs skatāmies arī, protams, ka mēs kāpinātu efektivitāti e, izējumateriālu izmantošanu vairāk nekā tas ir šobrīd. Tas gan nenozīmē to, ka mēs neko nevarētu šobrīd uzlabot. Diskusijas ir jāvirz ļoti lietišķā gaisotnē, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai zinātniski pamatoti argumenti norādītu, kā var tikt uh, apkopot gan ekonomiskā, gan sociālajie aspekti. Un tieši tāpēc mēs vairāk skatāmies uz to, kā mēs varam nodrošināt arī labāku pieejamību gan Vācijā, gan visā Eiropā izējumateriāliem. Mums ir jāmeklē jauns iespējas, jauns izējumateriālu iegūs vietas. Vienlaikus mēs norādām, ka ir jākāpina arī politiskā arī atbalsts sekundārajiem izējumateriāliem. Nākamais. Gribu tiešām atzinīgi vērtēt līdz šim paveikto. Eiropas Savienības līmenī ir sverti nozīmīgi soļi, lai uzlabotu visu trīs pīlāru ilgspējību. Saskaņā PTO pārkāpuma procedūru, kas uzsākt pret Ķīnu. Pirmo reizi mēs redzam, ka Pasaules tirdzniecība organizācija ir vērsusies pret šādu nelīdzsvarotu izējuma materiālu pieejamību un deficītu atklāšanu un apkarošanu. Un ar šādu pasākumu tomēr komisija skaidri pateikusi, ka viņa nebaidās no visdrastiskākajiem pasākumiem, un tas ļoti svarīgi arī risinot dialogu ar trešajām valstīm īpaši pieņemtā jaunā direktīva pār elektriskiem un elektroniskajiem iekārtām un to atkritumiem. Tas ir skaidri bijis arī noteikumi un ir izveidoti tāds noteikumi, kas ierobežo nelegālo elektrisko un elektronisko atkritumu eksportu. Un pagājušā gada nākotnes uzsāktie projekti skaidri parāda, ka arī atklātās jūras nav nekādas tabū, un arī tajās varētu sākt m, mm, papildus izēju materiālu ieguvi. Tomēr ir vēl papildus soļi jāspēr. Tiesniecības nelīdzsvarotības, tirgus deformācijas ir jāsakārto, un līdz ar to līdzinē preferenču sistēma, kas bijusi atsevišķi nelabvēlīga atsevišķām valstīm, nozīmē, kā ir jāveido tāds režīms, kas Eiropas valstīm tomēr neļautu uh, ciest vairāk kā citām. Un tas ir jānokārto ar atsevišķiem divpusējiem nolīgumiem. Un tāpēc vajadzētu arī pārskatīt līdzinējos varbūt noslēgtos uh, nolīgumus ar Indiju ar jauno direktīvu izveidot tiešām skaidru noteikumu vecajām elektron, elektroniskajām iekārtām. Ar Eiropas Savienības soli mēs tomēr redzam, ka Eiropas Savienība komisija tieši atbildīga par atkritumu kopīgo režīmu Eiropas Savienībā. Nākamais nozīmīgs solis ir veco auto uh, apāstrādes apjomu kāpināšana mēs redzam, ka bieži vien tieši no automobīļiem iegūtie atkritumi ļoti nelegālā veidā tiek arvien izmantoti un eksportēti. Ir jāspēj salīdzināt un arī skatīt, kādu veidu vidas politiku un vidas aizsardzības politiku Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija eh, ir jārisina ciešāks dialogs par Eiropa 2000 Natūra 2000 um, programmas īstenošanu. Šādā veidā mēs varam vēlreiz uzlabot situāciju Eiropā. Skatoties ar jaunas kādas inovācīvās partnerības mēs varam veidot. Eiropas komisija ir nosaukusi vairākus punktus savā institīvā, un, manuprāt, tiešām uzņēmus pareizo kursu. Uh, paredzot instrumentus, tomēr mēs redzam, ka tur ir vajadzētu konsekventāk tos veidot. Mēs aicinām veidot tādu konsekventu tirzniecības politiku un to saskaņojot arī ar kopējiem pārkāpumu procedūrām, arī tur jāizskata vispārējā preferenču sistēma. Un šī izēja materiālu institīvā ar visiem trim pilāriem ir ļoti konsekventi jāizteno un ir īstenībā jākāpina tās īstenošanas temps jo, es domāju, neviens neapšaubīs, ka esiem materiālu pieejamība ar viens sāzinās šī situācija. Un mēs redzam, ka nekas nav īsti, nekāda uzlabojuma šajā ziņā nav gaidām paši par sevi. Jo pieprasījums pēc izēmateriāliem kāp, un jaunās tehnoloģijas prasa arī smalk, uh, dārgos izējumateriālus. Un tāpēc mēs redzam, ka ir visiem ceļiem jāapkaro kriminālās darbības nelegālā sekundāro izējuma materiālu tirzniecība. Ja tas netiek veidots, tad tas nozīmē papildus slogu Eiropas ražotājiem, vai nu tas būtu atsevišķis nodoklis vai piero, eh, ierobežot pieejamība, kas īstenībā noved pie tā, ka daudziem ražotājiem vispār vai šie izējuma materiāli vairs nav pieejami un tas var radīt tādu situāciju, ka uzņēmēji pārstāv savu darbību ārpus Eiropas Sanības vai kļūst maksāt nespējīgi. Katrā ziņā vēl arī šai izējumateriāla institīvā būtu vēl jāveido arī tālākā papildus mēķi. Jāpaplašina konteksts. Eiropas komisijas izējumateriālu institīvai ir jānošķir skaidri, uh, industriālo, ja rūpniecības izējuma materiālu pieejamība un izējuma materiālu tirgus. Tāpat mēs uzskatām, ka ir jākāpina Eiropā izējuma materiālu izmantošanas kapacitāte. Jo tie ir atsevišķi mēķi, katrs ar sevi, eh, katrs pats par sevi ir pamatots. Tātad, pirmkārt, ir jācenšas, ka mēs samazinām izējuma materiālu pieprasījumu rūpniecībā un vienlaikus kāpinām izējuma materiālu piegādes drošību. Izējuma materiālu politika ir daļa no rūpniecības politikas un līdz ar to saskaņā ar komisijas vicepriekšsēdētāja Tajānī e, vārdiem tas ir viens no Eiropas pamatprojektiem 2011. gadā. Tāpēc arī esam pateicīgi par šo institīvu šajā gadā. Tāpat arī esam pateicīgi par to, ka. Uh, Eh, rūpniecības komiteja, enerģētikas un attīstības komiteja, Rūpniecības attīstības komiteja šo jautājumu virzīs tālāk. Es uzskatu, ka jūsu institīvas ziņojums būs nozīmīgs impuls arī tālāk, lai nodrošinātu rūpniecības standārts Eiropā. Paldies! Tagad ir iespēja arī uzdot jautājumus. Un ir jau runātājs saraksts gatavs. Rubikums, lūdzu. Paldies par interesantām prezentācijām. Man jautājums šāds. Kā jūs interpretējat rīč direktīvu? Kādā veidā tā ir ietekmējusi izējuma materiālu pieejamību, izējuma materiālu piegādes drošību, vai jūs uzskatāt, ka šī direktīva ir kaut kādā veidā ietekmējusi arī izējuma materiālu tirgu? Otkārt, vai jūs uzskatāt, ka astotajā pētniecības pamatprogrammā vajadzētu paredzēt arī kaut kādu vienoto tehnoloģiju institīvu? Un trešais jautājums, kā jūs redzat, tātad šīs divpusējās tirzniecības nolīgumus šajā ziņā? Mēs savāksim, sakoposim vairākus jautājumus un tāpēc došu uzreiz vārdu tālākam nākošajam jautājumam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos no savas puses eh, Čamakungam un Mairkungam uzdot jautājumu. Kā tas ir iespējams, ka līdz šim pārstrāde, atkrituma pārstrāde vēl ar vienu nav ekonomiski īsti atmaksājusies? Tā tad ir kā nav vēl īsti ekonomiski pamatota. Bet kā tas ir iespējams, īpaši skatot šo ārkārtīgi svarīgajos, strateģiski svarīgajos un reti pieejamojos, un tomēr eh, tātad viņi ir tik reti pieejami šīs materiāli. Vai tur pirmkārt nevarētu panākt, ka to otrreizējā pārstrāde būtu pirmkārt jau ekonomiski izdevīga? Otkārt, kādi varētu būt tālākie soļi, lai atkrituma pārstrāde tomēr kļūtu e-, ekonomiski izdevīga Un atkritumu jautājumu skatot arī ar ekodizaina direktīvu, jau varbūt uzreiz produktā dzīves cikla sākumā veidot to tā, lai tas atbilst vēlākajiem pārstrādes nosacījumiem. Tātad jautājums Mājerkungs ir, kādi ir šie eh, varu likumdošanas soļi jāspēr, lai tas, ko jūs runājāt, nelegāli atkritumu imports un eksports, lai to varētu ierobežot. Tie lūk jautājumi, kurus es uzdotu vēl papildus Mājerkungam. Divi jautājumi. Pirmkārt, jūs runājat par to, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pieejamību um, un um, līdz ar to paplašināt Eiropas pieejamību visiem materiāliem. Jūs, kolēģi, arī jau iepriekš norādīja ar tītī, ka daudziem izējiem materiāliem šobrīd Eiropā ir pie, apgrūtināta pieejamība. Tātad man lūdzu precizēt, kā jūs uzskatāt, ka Kurus, kuras ir tās izēvielas, kur mēs tieši varētu vairāk rēķināties ar aktumu pārstrādi mm, un vietēju ieguvi, un kuri tad būtu jānosaka prioritārie materiāli? Un visbeidzot, jūs arī runājāt par to, ko jūs sākotnējā projektā, tātad, kas bija iekļauts ideja komisijas paziņojumā, projektā par tirzniecības preferenču režīmu. Tagad jaunajā versijā vairs tas nav atspoguļots. Tātad mans jautājums ir, kāda ir jūsu pozīcija par šo preferenču sistēmu? Vai es tiešām uzskatu, ka Eiropas Sanība vajadzētu veidot tādu politiku iepratīm eh, ar izdevēlēm bagātajām valstīm, veidot tādu politiku, ka tiektu atceltas šīs labvēlības režīms, ja viņi no savas puses savukārt nenodrošina Eiropai pieejamību izējumateriāliem? Paldies! Florence Kungs tālāk Paldies, man liekas, tiešām tas ir apsveicam, ka šodien tik atklāti varam runāt par šo jautājumu, un nevis tikai tāpēc, ka Buļģīko kungam ir dzimšanas diena šodien, bet arī tāpēc, ka es šo jautājumu uzskatu par tiešām nozīmīgi, jo debats, kuru mums jau bija tieši tāda pati pirms desmit gadiem vides komitejā, toreiz mēs arī tieši nolēmām jautājumu par šiem elektroniskajiem un elektriskajiem atkritumiem, uh, un iekārtām, un tālāk mēs runājam par automobīļa. Diemžēl mēs neizvedam tādas struktūras, kas ļautu arī rūpniecībai attiecīgi pielāgoties. Un tagad tieši beidzot 12. Eh, pulksten ir beidzamais gala termiņš, lai izsniegtu direktīvu vai grozījums eh, e, e-direktīvai. E, e beidzot šodien pienāk tas diena, un tad mēs varēsim beidzot runāt par vienotajiem um, prasībām. Uh, Mums ir 27 atšķirīgas procedūras atkritumu pārstrādēji Eiropā, jo nespēja vienoties nec tehniķi, nec universitātes, kas tas īsti ir. Austrija šobrīd lepojas ar pašu lielāko pārstrādes kvotu, un, un vienai valstī blakus Austrijai ir paši zemākie rādītāji. Tas nozīmē 10 pret 3, tātad Vācijā vis vienai no vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir 9 pret 2 tikai kilogrami. Un tā vairs nav nekāda Eiropas pieeja, par ko mēs varam runāt. Jā, mēs visi sakam, laiks rīkoties, laiks rīkoties, bet es neredzu šajos grozījumos, kāds poguļoties vēlme izveidot vienotus standarts. Jūs par to visu runājāt, jūs visi trīs par to runājāt, bet mums vispirms ir jāizveido šādi nosacījumi. Tagad sanāk ir tas, ka Celnaru kungam ir jāpierāda, kā tās detaļas, ko viņš izmanto datoros, ka tās visas ir jau arī atkrituma vielas, jeb tās piegādātājs pierāda, ka tās varēs vēl pēc tam pārstrādāt. Tas nozīmē, ka trīs lielajās ostās, 300 konteineros mums ir vairāk nekā 300 uh, eh, tu, uh, konteineros viss šīs preces tomēr bija ievests nelegāli. Un tāpēc mums ir jāmēna likumdošana, ka ir jāmaina šī pierādījuma nasta, ka tā gulstas uz eksportētājiem, ka to uh, eksportētās daļas tomēr ir vēlreiz uh, izmantojams. Tātad par to atbild eksportētāji. Tātad mums ir jāizveido tāda likumdošanas, kas tiešām noregulē un sakārto uh, atkritumu eksportu. Un šī trūkumi ir jānovērš. Šobrīd mums ir tāds iespējas un e, varam darīt visu to, ko e, vēlamies, un tas tiešām jāskatro. Tāpēc šīs debats ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat arī par izējumateriālu līdšanai izmantošanu. Nu, skaidrs, ka ir jāparāda drosme, uh, lai arī veidot jaunu kārtību, un diemžēl komisija mums nav šo iespējamo jauno variantu piedāvājusi. Un mums tomēr, tā kā mēs veidojam rūpniecības politiku, tam mums ir tieši tagad jāapsaka vidas ļaudīm, ka ir jāmaina, ir jāmaina līdzinā kārtība. Un ja mēs to kopīgi vēlamies risināt, tad mums arī tagad jāveido moderna gan industrijas rūpniecības, gan arī vidas politika. Lambert kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Papildinot to, kas te jau izskanēja. Sumas kungs, jūs sacījāt, ka mums jau ir spēkā nepieciešamā likumdošana, bet problēma ir arī īstenošana. Vai visi runātāji tam piekrīt, vai varbūt tomēr ir kaut kāda trūkuma, kas ir nepiecieš, ko ir nepieciešams aizpildīt likumdošanas jomā, kā šķiet, ka iepriekšējais kolēģis minēja. Un otrkārt, jūs zināt, ka mēs lēni virzāmies uz priekšu pretī normām un likumdošanai energoefektivitātes jomā. Vai kāds no šiem jums trīs runātājiem uzskata, ka mums vajadzētu arī izstrādāt normas un noteikums resursa efektivitātes ziņā, vai arī tas ir pārāk sarežģīts jautājums, lai to tādā veidā risinātu? Kā jums šķiet? Ar Dītīkungam es gribētu uzdot jautājumu. Man patika, ka jūs pievērsāt uzmanību pieprasījumu pusē, ne tikai piegādes pusē. Tātad nerunājāt tikai un vienīgi par ražošanas pusi. Mm, es jums piekrītu, bet kāds būtu jūsu rekomendācijas attiecībā uz likumdošanas jomu? Vai mēs to varam risināt ar nodokļu politiku vai uz tirgus bāzētiem mehānismiem? Vai jums ir kaut kāda priekšlikuma šajā ziņā? Un Majerkungam es gribētu jautāt, mēs redzam, cik strīdīga situācija attīstās starp Ķīnu un pārējo pasauli attiecībā uz retajiem izraktiņiem. Kā tas tiek vērtēts Vācijā, vai jūs apsverat kaut kādu B plānu, lai eh, šo problēmu risinātu? Paldies! Next one, uh, Mr. Šimanski. Šimanska kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es gribētu izlabot kādu lietu. Nav taisnība, ka Eiropai tiek liekt piekļuvi izēvielām. Uh, Mums ir, eh, mēs, mums ir viens no lielākajām sudraba un varu raktuvēm Eiropā, un mēs varam eh, iegūt arī retos izrakteņus, un tāpēc es gribētu aicināt mūs visus novērtēt to, kas mums pašiem mūsu mājās ir pieejams. Te tika prezentēta arī ceturtā alternatīva starp pašu resursiem un pārstrādu un starptautisko tirdzniecību. Nav jau tā, ka mums ir jāizvēlas tikai viens pīlārs vai viens veids, mums ir jāizmanto visas šīs iespējas un aicināt, samazināt patēriņu ir ne tikai nereāli, bet arī bīstami, jo tas savukārt nozīmēs samazināt mūsu rūpniecisko aktivitāti. Tas nozīmētu arī mūsu pētniecības potenciāla nu, noniecināšanu, un līdz ar to mūsu gudrie prāti meklēs labākus darba laukus kaut kur citur. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu būt ierobežu, mums tomēr nevajadzētu mēģināt aicināt samazināt šo te patēriņu. Paldies! Paldies! Un tagad kolēģis Merkis, lūdzu. Jā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies runātājiem par lieliskajām prezentācijām! tāpat kā iepriekšējais kolēģis teicāt, man, Aditī kungs, ļoti patika tas, ka jūs runājāt par patēriņu. Man ir vairāk vai mazāk tāds pats jautājums, kā mēs varam ietekmēt šo te patēriņa jo es baidos, ka mēs vairāk domājam tieši par eh, regulēšanu, nevis par stimulēšanu, jo es domāju, ka būtu jābūt arī citiem veidiem. Varbūt, ka mēs varam kaut kādā veidā ieviest stimulus, lai izmainītu cilvēkiem šo te patērētāju domāšanu. Un tāpēc es gribētu arī uh, teikt jums paldies par to, ka jūs pievērsāties eh, otraizējās izmantošanas jautājumam, jo, manuprāt, mēs pārāk bieži vienkārši metam lietas prom un sākam kaut ko jaunu. Nu, kādā veidā mēs varētu vēl atkārtot izmantot materiālus un izmantot. Nu, es īsti saprotu, ka mēs eh, vēlamies, lai viss būtu uh, lai mēs rīkotos energoefektīvāk un efektīvāk attiektos pret materiāliem, bet nu varbūt, ka to visu varētu darīt arī tā, ka mēs nebūvējam kaut kādu iekārtu no jauna, bet, teiksim, paņemam šo te iekārtu un vienkārši to uzlabojam, lai tā būtu ātrāka, labāks, jaukāka un neuzbūvējam to pilnībā par jaunu, bet vienkārši pārbūvējam. Ir dažas lietas, par ko es tiešām esmu nobežījusies. Proti mēs visi vēlamies viens un tos pašus izējumateriālus, un, manuprāt, pastāv atšķirības starp uh, vērtību, nu, ja, piemēram, starp uh, i-telefona un uh, vējģeneratoru. Protams, mēs visi vēlamies atjaunīgu enerģiju izmantot, bet ja šis te vējģenerators izmantos tādu pašu enerģijas daudzumu kā šis te i-telefons, tad, nu, varbūt es tomēr izvēlēšos vējģeneratoru Kā mēs risināsim šo problēmu? Kurš noteiks, kas ko saņems? Vai tas būs, vai tirgus būs viss noteicošais faktors? Jo kaut kādā brīdī mums būs jāizveido kaut kāda hierarhija, jānosaka, kā visvērtīgāk izmantot konkrēto produktu. Nu, es jau nesaku, ka mēs būsim tie, kas izstrādās šo hierarhiju, bet ja mēs runājam par vēl kādu rētu materiāli, piemēram, par biomasu. Nu, visi šobrīd šo, mūsdienās vēlas biomasu izmantot. Mēs vēlamies gan to enerģētikā izmantot, gan farmaceitiskajā rūpniecībā. Mēs vēlamies arī radīt tādas produktus, kas uh, sadalās dabā. Nu, kurš tad dabūs šos te materiālus? Kurš? Kā mēs uh, nodrošināsim, ka ik viens saņem to, kas viņam ir vajadzīgs? Uh, un mēs visi netiecamies pēc vieniem un tiem pašiem produktiem. Un vēl viens jautājums, atgriežoties pie pārstrādes. Ja Eiropa ir tik ļoti atkarīga no importa, bet tajā pašā laikā tik daudz ko eksportē, nu, šos te nolietotās preces eksportē, es zinu, ka mēs nevaram aizvērt savus durvis, bet vai nav kaut kāds veids, kā ierobežot šo eksportu, vairojot ražotāja atbildība, tātad pieprasot, lai ražotājs ņemtu atpakaļ tos produktus, ko savulaik ir laidis tirgu, un tādējādi tiktu tā kā aizvērt šīs te durvis eksportam no Eiropas un tiktu pārstrādāts viss, kas mums ir, un tādā veidā mēs, nu, varētu efektīvāk darboties. Paldies! Gut, ich bedanke mich. Labi. Es pateicos par daudziem jautājumiem, un es domāju, ka Tagad mēs beigsim ar jautājumu uzdošanu un dosim iespēju uz tiem atbildēt, un pēc tam būs otrā kārta. Čoms kungs jums ir. Ja tagad es lēnām būšu iemācījies jūs uzvārdu arī izrunāt. Čoms kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies! Atbildot uz jautājumu par eh, otraizējo pārstrādi, kas nav ekonomiski izdevīga šodien, tad, piemēram, runāt par lītīju, tad ko varētu darīt? Manā skatījumā ir divi iespējami risinājumi. Mēs strādājām ar vairākiem priekšlikumiem izēvielu jomā un Eirometo un Eko institūtu. Mēs esam strādājuši pie šī jautājuma Vispirms ir skaidrs, ka mums ir jāpētī tie produkti, kas pat laba nav ekonomiski otrreizēji pārstrādājumi. Mums ir jāuzlabo tehnoloģiju šo produktu pārstrādē. Un otrkārt, man šķiet, mēs varam daudz mācīties no šīs uh, malā paiešanas sistēmas, patskatīties eh, uz uh, to, kāda ir uh, šo materiālu, kāds ir šo izēvielu apjoms, kāda ir to vērtība, mēs varētu noteikt kaut kādas vērtības, secināt, kur ir labākie un izsnāt, kā tie vislabāk izmantojami. Un šīs Uh, šī pieeja tad varētu tikt paplašināta attiecībā uz tiem produktiem, kas šodien nav ekonomiski otrreizē pārstrādājumi. Runājot par ekodizainu, es gribētu atgādināt to, ko es jau agrāk sasīju, ka šī te cirkulārā ekonomika novērš trūkumus, sakot pārmet tiltus plaisām. Te ir runa par vērtību ķēdi. Mēs nodrošinām izēvielu. Es jau runāju par eh, pārstrādi, par eh, izēvielu pārstrādi, par trešo pīlāru. Protams, ka viss trīs pīlāri ir svarīgi, taču es vairāk runāju par trešo. Bet es pilnīgi piekrītu, ka bez otraizē materiāla mums, protams, vajadzīgi arī primārie materiāli. Un tagad eh, runājot par uh, konkrēto produktu ražotājiem, vai tas attiektos uz automašīnām vai citām atjaunojumu enerģiju iekārt, izmantošanas iekārtā. Te ir jāparāds uh, tas, lai beigu produkts tā kalpošanas beigās būtu pārstrādājams, lai no tā varētu izgatavot jaunu produktu, ko varētu izmantot nākošajās iekārtās, jaunais iekārtās. Bet skaidrs ir tas, jo vairāk mēs strādājam pie otrreizējās pārstrādes vērtības ķēdē, jo vairāk mēs izstrādāsim, sniegsim savu ieguldījumu jaunu produktu izstrādē. Labākais um, paraugs te ir iPad. Sākotnējā tā versijā nevarēja atdalīt tā bateriju no paša uh, no paša uh, produkta. Tātad ļoti vienkārši lieta pārstrādes uh, jomā, par kuru sākotnējs ražotājs nebija padomājis. Tātad galvenā lieta ir nodrošināt, lai visas iesaistās puses piedalītos šajā pārstrādes ķēdē, lai samazinātu izmaksas. Otrkārt, kādi būtu konkrētie risinājumi? Mēs uzskatām, ka muitas kodus varētu mainīt tā, muit noteikums, lai muitniekiem būtu viegli noteikt, kas ir sākotnējs produkts un kas ir pārstrādes produkts un kas ir izmantojums no oriģinālā produkta. Tam būtu jātainojas deklarācijā. Pat labam muitnieki nevar identificēt šo informāciju. Un otrkārt te varētu uh, ņemt vērā certifikāciju, varētu certificēt galīgo produktu, neatkarīgi no tā, kur tas ir Eiropā. Tas attiektos uz drošības, vides un veselības kritērijiem. Šiem kritērijiem nav jābūt ļoti sarežģītiem, vienkārši ir jānodrošina minimālo kritēriju izpildi, lai otraizējā pārstrāde varētu tikt īstenota. Un tas attiektos ne tikai uz vides aizsardzību, bet arī uz uh, iezēvielu neiešanu zudumā. Un vēl runājot par likumdošanu, šķiet, ka tā, šis priekšlikums nebūtu jāuzskata par kaut, neies, par kaut ko neiespēju. Mēs uzskatām, ka šāds pētījums nāktu par labu, uh, lai tā tad. Uh, nolietoto preču eksportētāji būtu atbildīgi par šo ciklu. Lamberta kungs uzdeva jautājumu par eh, trūkumiem likumdošanā. Jā, šā trūkuma pastāv varbūt es savā prezentācijā. Ne, neizteicos pilnīgi skaidri. Ja pašreizējie tiesība akti tiktu efektīvi īstenot, tad mēs ļoti lielā mērā varētu uzlabot pašreizējo situāciju otrreizējā pārstrādē un arī um, produktu ievākšanā. Um, bet uh, te īpaši jāpievērš uzmanība nelielajiem produktiem, kuri satur šos reti sastopamos materiālus. Tad te ir jādomā arī par katram mazākajām sastāvdaļām. Un atbildot jautājumu par pētniecības eh, un attīstības eh, mērķiem, par to, ka eh, smadzenes varētu aizplūst. Es tam negribētu piekrist. Pastāv ļoti liels potenciāls izstrādāt vēl jaunas uh, operācijas, un tas attiec ne tikai uz cilvēkiem kas jau strādā šajā jomā, bet arī uz tiem mm, pētniecībā un uh, jaunu produktu izstrādē iesaistītājiem, kuriem darba lauks ir liels. Un visbeidzot, mums būtu jānodrošina tādi risinājumi, kas uh, ļautu pārstrādāt produktus, kad uh, tie ka to mūža ilgums beidzas, un katram produktam šāds brīdis pienāk. Paldies! Paldies! Ardīti kungs, lūdzu. Paldies par jūsu jautājumiem. Man jāsaka, es laikam visiem nespēšu atbildēt, bet es mēģināšu savu atbildi pasniegt tā, lai skartu divus posmus. Vispirms par patērēšanu. Es gribētu novērst eh, pārpratumu. Es nesaku, ka mums nevajadzētu izmantot trīs pīlārus. Es sacīju tikai tā, to, ka ja mēs prioritizētu trešo pīlāru, kas attiecas uz resursu patērēšanu un uz uh, atkritumu pārstrādi, tad mēs varētu būt precīzāki attiecībā uz pirmo un otro pīlāru. Un šie, un tas nebūtu nenozīmē, ka es apgalvoju, ka pirmais, otrais pīlārs mums nav vajadzīgs. Es vienkārši saku, ka jāsāk no trešā pīlāra. Un runājot par patērēšanu, vēl es gribētu novērst citu pārpratumu. Es neteicu, ka mums nevajadzētu pievērsties patēriņu, mūsu patēriņu modeli, modeļiem. Es vienkārši sacīju, ka rūpniecībai būtu jāizskata resursu efektivitāte Tā mums vajadzētu virzīt galveno rūpniecības invest, galvenās investīcijas rūpniecībā. Es domāju, ka te ir jādomā arī par ekoefektivitāti, kur nodrošina pati rūpniecība. Un te ir saskatāms milzīgs potenciāls attiecībā uz eh, jaunu pētniecības un izstrādes jom. Taču es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst arī par patērēšanas modeļiem, un te man jāsaka, es jums pilnīgi piekrītu, Eiropas līmenī nav viegli reglamentēt patēriņu modeļus, tomēr mēs varam veidot zināmas iniciatīvas, pateicoties mūsu likumdošanas tiesību aktiem. Un te ir viena ļoti svarīga lieta, piemēram, pārskatot elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu, pirmo reizi mēs te izvirsījām eh, pārstrādes mērķus. Iespējams, ka dažām dalībvalstīm tas nebūs viegli, taču vismaz tas ir viens no pāraugiem, kā mēs varam eh, regulēt patēriņa modeļus. Un te ir arī jādomā par ekodizainu attiecībā uz datoriem, uz, eh, eh, uz eh, drukāšanas iekārtām, uz spēļu konsolēm. Visā šajās iekārtēs ir daudz reto materiālu, taču ko mēs varētu izvirzīt kā prasības šajiem Eh, šīm iekārtām attiecībā uz resursiem. Līdz šim nekādas prasības nav izvirzītas. Līdz ar to es saskatu trūkums tiesību aktos, mēs varētu runāt par um, eh, otrreizējās izmantošanas prasībām un ekodizainu. Un tas, te nu es nonāku pie otrā jautājuma. Un tā es uh, apkopoju vairākus jautājums tātad par trūkumiem tiesību aktos un kā tie būtu novēršami. Tātad te ir runa par ekodizainu. Mums ir skaidrs piemērs tam, ka mēs noteikti neesam izmantojuši visu potenciālu, kas ir mūsu, mūsu eh, rīcībā. Un 3. februārī jūs, bals, jūs balsosiet par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu ja mēs eh, neuzstāsim uz uh, izdevuma vielu ievākšanu no savu mūžu nokalpojušām iekārtām, tad mēs arī neko nepanāksim ar savu otraizējo pārstrādi. Un te jāņem vērā arī par instrumentiem, eh, kas būtu nevis tiesību akti, bet tirgu regulējošas institīvas. Mēs varētu te uzlikt atbildību iesaistītajām pusēm. Ko tas nozīmē? Mēs varētu uh, pieprasīt, lai ražotāji ražo tādus iekārtas, kas ir vieglāk demontējams, izjaucams, un arī šai ziņā te ir lielas iespējas inovācijām attiecībā uz uh, atkritumu pārvaldību, te var iekļaut arī tirgus instrumentus. Mēs zinām, ka izmantojot otrreizējo, otrreizējās izēvielas, mēs, valāt, mēs varam arī mazināt vidas piesārņojumu, tad mēs varam paredzēt bonus vai malus schēmu, uh, bet te ir jāņem vērā tātad šis pārstrādes cikls, tā mēs arī samazinātu CO2 izmešus visa uh, produktu dzīves laikā. Tad, piemēram, tādā veidā varētu saņemt bonusu. Un te mums ir jāizskata iespējas, kā mēs varētu apvienot tiesību aktus, vides prasības attiecībā uz produktu un bonus malus. Uh, schēmu, kas tiktu piemērota tirgus dalībniekiem. Te nav runa par eh, regulējumu Eiropas līmenī, bet par resursu taksāciju. Ja jums šis vārds nepatīk, mēs varētu, piemēram, noteikt, kāda cena jāmaksā par resursu. Visi mūsu pētījumi, kurus esam veikuši, secin, eh, ļauj secināt to, ka e, visi šie mārķējumi ir guvuši e, marķējumu saistībā ar elektrības, ar enerģijas e, ekonomēšanu, ir guvuši panākumus kā tirgus institīvs. Tā, kaut ko tādu pašu mēs varētu paredzēt arī resursu izmantošanai. Es domāju, ka lieliski, tā būtu lieliska institīva, un jūs zināt, ka mūsu organizācija iestājas par enerģijas, m, mm, pat, enerģijas tau, taupības mērķu obligātumu. Tikai tā var nodrošināt investīcijas šai jomā. Te tas ir vienkārši Eiropas rūpniecības eh, noteikumi. Ja jūs nosakāt, ka rūpniekam ir jāiegūst šajā jomā, tādā veidā viņš gūst labumu, tad jūs tā arī virzāt viņa rīcību. Ja jūs pieprasāt, lai būtu enerģijas e, taupības pasākumi, tad arī šai jomā rūpnieks ieguldīs. Tātad mums ir jānodrošina e, tiesību aktos paredzēt virzītājs spēki. Taču lūdzu neaizmirstiet vienu no maniem slaidiem. Ja mēs nosakām resursu uh, efektivitāte, mums jāņem vērā visa ķēde, sai, tās saistība ar citiem posmiem. Jādomā arī, kāds, kāda mainītos mūsu attiecības ar citām valstīm un kā tiktu izmantota uh, ieguves joma. Katreiz, kad mēs nodrošinām kaut kādu um, izēju, izēju materiālu izmanto otraizēju izmantošanu, tas arī ietekmē mūsu ieguvas rūpniecību. Tas varētu būt uh, līdz pa 20-25% uh, apjomā, bet te vienkārši jāņem vērā, cik liela ir katra nepieciešama pēc katra, uh, pēc katra materiāla un kā tas arī ietekmētu pārējos posmus. Majerkungs, lūdzu. Jā, paldies, arī mēģināšu visam ātri pateikt par rīčunājot. Arī rūpniecības mēs nesam nekādu ietekmes izvērtējumu vēl vēkuši, vērsuši, jo mēs saskaramies arī Vācijas uh, ķīmijas rūpniecību šobrīd saprot, ka tas sakarīgi apjomīgs un nozīmīgs un saredz, ka rīča direktīva, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums. Un uh, sākotnēs iespējas ir, ka nedaudz ir samazinājis, protams, arī izēju materiālu pieejamību, bet datu nav par to. Par tirzniecības politiku, jā, mums ir no manas skatu punkta raugoties, divpusēja tirzniecības nolīguma jāizmanto tam, lai runātu arī par ierobežoto pieejamību Un 2007. gadā to komisija jau darīja, un, un skaidri pateica, ka nedrīkst būt, nav pieļaujama izēmērā pie, pieejamība, bet arī jāskatās citi jautājumi. Un tāpēc arī tālākos nolīgumos vienmēr jāskatās par to, kā mēs paredzam visas iespējas, kur tas skaidri tiek arī atrunāts. Kur mēs runājam par vispārējo preferenču sistēmu. Un arī, ka tas tiek atgādināts un tirdzniecības nolīgumā skaidri nosaka. Ja jūs gribat nodrošināt arī pieeju mūsu tirgiem, tad mēs sagaidām, sagaidām pie jūsu vizēju materiāliem. Tālāk jautājums par pārstrādi un nelegālā eksporta ierobežošanu. Pirmkārt, mums ir jāuzsproš, kā mērķis ir jāizsaka direktīva, tie kriteriji ir jāizteno. Uh, Mums jau tas riet, juridiskais ietvers ir, tas pat arī par elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrādi. Nu, lūk, šajā direktīvā tiek arī nošķirts, kas ir vecā tehnika un jau nolietotā tehnika, tur ir atšķirības, un tāpēc ir jāskatās, ka nevis tie saņēmēji, kas izmanto lietot tehniku, būtu atbildīgi tagad, bet gan tie, kas eksportē. Uh, Kritiskie un strateģiskie izējuma materiāls 50 e, eh, nosauktās e, liet, e, eh, izēvielu saraksts. Nu, mēs redzam, ka tie nav pieejami Eiropas Savienībā pietiekamos apjomos, un tas nozīmē, ka nevaram teikt, ka strateģisko izējuma materiālu trūkums būtu Eiropas Savienībā. Īpaši ņemot vērā visus šos kriterijus un strateģisko, kritisko izējuma materiālu koncentrāciju atsevišķās valstīs, uh, kas bija varbūt politiski nestabils. Un no tā izriet arī, ka strateģiski izņemot gan Vācijā, gan visā Eiropā kopumā, mēs runājam par vajadzētu atkal atklāt uh, sudraba un vara ieguvis un kālīju sāls ieguvis. Tāpat arī retos iesējiem materiālus, kas ir būt atļauj atcerādām Vācijas ziemeļos Flensburgā. Nu, lūk, atskot balstoties uz dažādiem attīstības cikliem, un tagad mēs runājam par jauno at tehnoloģiju attīstību, tad var gadīties, ka tiešām arī, ka šie izējai materiāli, kurus mēs skatāmies vai nu kā kritiskos vai strateģiskos izējai materiālus, kad viņi no jauna tā kā iegūt savu papildus nozīmību un atsāktu ieguvi. Vācijas rūpniecībai ir liels pašs dara arī eksporta ierobežojums. Reto izējai materiālu eksportā. Um, ierobežojums no Ķīnas. Vai ir kāds B plāns? Nu, viens no tiem ir, ka Vācijas rūpniecība pati tagad sāktu atkal no jauna darboties iegūs rūpniecībā, jo viņi līdz šim bija jau atteikusies no šādas politikas. Tagad to plānu izskata Vācijas eh, federālā valdība, šobrīd izskata arī diversifikācijas plāns par izsēm materiālu ieguvi no arī no citām valstīm, piemēram, ar Mongoliju. Uh, tā ir viena no arī reto izējuma materiālu uh, izraktiņu arī iespējamā avotiem, tāpat arī Kazahstāna. Lūk, tas ir B plāns, kas šobrīd šāds lietas paredz. Bet tas vēl nav īstenots. Paldies! Tālāk Angelika Nībler. Paldies priekšsēdētāji. Divi īsi jautājumi. Precizējumi, jo man ar vienu nav īsti skaidrs. Uh, kur tad īsti vajadzētu politiskā līmenī rīkoties. Pirmkārt, skatoties uz nelegāliem eksportiem, norakstītajām elektroiekārtām un norakstītajiem veciem lietotiem automobiļiem. Pirošam, norakstītiem automobiļiem, jā. Jūs norādījat, ka tas ir tiešām melnais tirgus. Jautājums ir, vai tā ir milzīga problēma, vai tāda vidēja nozīmes problēma, vai tad tur varētu atrisināt dalībvalsts līmenī, vai tomēr jau ir jārīkojas Eiropas līmenī, vai jums ir konkrēti dati, uh, Un tad ir jautājums, vai mums ir tad varbūt nedaudz arī kontrolēt lielāko apjomā muitas pārbaudas īstenot. Tā, manuprāt, būtu laba izēja, e, pieeja. Bet, ja mēs šo problēmu nespējam ar muitas palīdzību atrisināt, tad droši mums ir jāskatās arī cits priekšlikums. Varbūt, ka jums ir kāds labs idejas un priekšlikumi par nelegālo šo e, atkritumu un norakstīto iekārtu un automobīļu ierobežošanu, kas tiek eksportēt no Eiropas Savienības. Otrs jautājums. Jūs arī par to runājat, e, vietējie izēja materiāli. Es domāju, jūs pareizi sapratu. Dalībvalstīs, protams, ir samazināta izēja materiālu ieguve, un arī vietējo izēja materiālu ieguve ir samazinājusies. Un kur ir šie šķēršļi? Man interesē, vai tie ir administratīvie kaut kādi ierobežojumi barjeras vai kaut kā cits. Un tad atkal skatoties, vai Eiropas līmenī mums arī vajadzētu tādā tiecīgi rīkoties. Paldies. Paldies, Alek Brazīnas kundze. O, kungs, piedošana. Jā, paldies, priekšsadētāji. Jā, es uzskatu, ka tas, ko es visu teicu, un tas, kas tiek viss teikts arī par pārstrādi, vai tā ir viss tulkojums, viss dzird, jā? Ja? viss tas, ko es tādu dzirdu par pārstrādi, es uzskatu, ka tā ir iespēja tiešām arī šo ārkārtīgi dabisko veidu, kas mums Eiropiešiem ir jau zināms. Mēs esam kādā ziņā līderi šajā ziņā. No otras puses, ja mēs nu, tad ir debats par izēm vielām, Nu, tā tas ir lūk otrs jautājums, kas saistās arī ar nopietno jautājumu, par ko cīnās Eiropas Savienības uh, rūpniecība. Es uzskatu, ka uh, pārstrāde, atkrituma pārstrāde ir bilzīgs iespējas. Tas, kas šobrīd vēl nav izdarīts, nu, mēs redzam, ka tajā situācijā, kur mēs pieprasam jaunas izējuma materiālus, jaunas metālus, metāla koncentrācijas, nu, lāk, tas apjoms, mm, un to mēs varam iegūt nevis tikai Eiropas Savienība, bet arī ārpus Eiropas Savienības. Uh, Un tas nozīmē, mēs daudz ko varam, protams, panākt arī ar politiskiem instrumentiem. Ja mēs atveram savus tirgus um, svešajiem um, ārvalstu produktiem, tad atkal mums jāpieprasa, lai mums ir pieeja viņu izēju materiālu avotiem. No otras puses, Eiropas Savienībā nav pati pirmā, protams, kas apzinās šo problēmu ar izēju materiālu pieejamību. Paskatīsimies uz ASV. ASV šobrīd šo jautājumu viņi ir atrisinājuši tādējādi, kā ASV atsevišķos strateģiskos izējai materiālus apkopo un akumulē. Es jums nenosaukšu konkrētās uh, rādītājus uh, par šo at, uh, eh, izējai materiālu akumulēšanas apjomiem, tā kā es saku šos datus nezinu, bet, lūk, Eiropā jums ir 27 atšķirīgas stratēģijas izēja materiālu ieguvē. Un cik vien mēs nespēsim izmantot šo 500 miljonu iedzīvotāju tirgu un milzīgās arī zemes platības, kas arī glabā lielus izēju materiālu krājumus, uh, Nu tad, ja mēs neizveidosim kaut ko līdzīgu kā ASV šī izējuma materiāla uzkrāšanas likumu, tad mēs arī skatīsimies ar šausmām, kā Ķīna un citas attīstības, straujās attīstības valstis, arī Dienvidāfrikā, Afrikā un Dienvidamerikā, arī iegūst šīs e, platības un arī turklāt attīst savu pārstrādes tehnoloģijas. Bet tātad mums tiešām vajadzētu vairāk skatīties, ko mēs varam darīt arī atjaunojamo enerģiju jomā. Un, ja arī mēs vispār pāriet uz atjaunojumiem enerģētikas avotiem, lūk, tur vienalga vajag arī dārgmetāls, un tas ir ļoti sarežģīti, un tāpēc mums vajadzētu to problēmu apzināties. Tā ka mums ir jāatzīst, ka nav runa tikai par to, ka Ķīna ir šo problēmu sāsinājusi, ierobežojot eksportu apjomus, bet mēs arī rietumu civilizāciju paši esam šo problēmu sāsinājuši. Īpaši tādā ziņā, kā noteikta laika brīdī posmā šo jautājumu par vides aizsardzību mēs esam nostrādījuši kā prioritāru uh, iepratiem uh, strateģiskajiem avotiem. Jo nav tā, ka visu šo ieguvis vietas būtu tikai Ķīnā. Uh, arī ēdeli, uh, piedošana dārgmetāli, tas arī ir um, um pieejami Eiropā. Tostarp arī sauc. Ir tātad arī Eiropas un Amerikas vietas, kur mēs varam to iegūt, bet, nu, lūk, ASV tās vietas sargā. Un aiz, atrunā, aizsargā ar ekoloģiskajiem apsvērumiem. Lūk, to krīzi var teikt, mēs esam paši izveidojuši. Uh, Es domāju, ka to varam arī atrisināt. Es domāju, ka pēc pāris gadiem arī tiks atvērts gan jaunās raktuves, gan ASV, gan Vietnamā, gan arī citur. Tā ka šobrīd tikai šie dārgmetāli. Lūk, mēs esam paši izveidojuši mītu, ka visi izējai materiāli pieejami tikai Ķīnai, un ka tas ir ļoti slikti, ka viņi mums nedod, un tas rada problēmas. Bet nu, mums jāatzīst, ka arī mūsu rokās ir iznāmi. Tātad gribu teikt, tik līdz, kamēr mēs nepiedāsim kaut ko daudz radikālo attiecībos primārajiem iziem materiāliem, mēs ar vienu dzīsim savu rūpniecību krīzē. Paldies, un tagad kolēģis Ulfskoks, lūdzu. Kolēģi, es atvainojos. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu jums trījiem runātājiem sirsnīgi pateikties par eh, šo te ļoti skaidro prezentāciju par pārstrādi. Uh, ka mums tagad ir jādomā ne tik daudz par atkritumu pārstādu, bet gan par uh, augstākajām tehnoloģijām šajā jomā. Un tas ir ļoti būtiski, ja mēs paraugamies uz tiem jautājumiem, kur šobrīd izskat komiteja. Proti, te ir runa par rūpniecisku darbību, kas, uh, kam būtu, ko būtu jāsavieno ar uh, ilgtspējīgu, vidē draudzīgu attīstību, un tas ir lieliski. Un tagad mans jautājums. Jūs sakat, sacījāt visu laiku, ka ir nepieciešams nospraust prioritātes, ka ir jārīkojas precīzi, ja mēs vēlamies runāt par izēvielām. Te nu mūsu priekšā ir Eiropas Savienības sistēma, un Eiropas Savienības sistēmā ir izstrādāta stratēģija, kā apieties ar šīm izēvielām. Bet, eh, ja tas būtu jūsu kompetencē, kā jūs definētu šīs izēvielas, lai uh, mēs varētu rīkoties pēc iespējas precīzāk un mērtiecīgāk. Kāda veida izēvielas iederās šajā politikā? Kas jūsuprāt būtu sakāms? Paldies! Merkis. Paldies, Merkīs skundze, lūdzu. Es gribētu pieslieties kolēģei Ulskovas kundzei un pajautāt tiešām, uh, kā tieši ir šī definīcija par uh, nepietiekamību, vai te mēs runājam tieši par uh, retajām izēvielām, bet izēvielu ziņā mēs varam runāt ne tikai par uh, retāk pieejamiem materiāliem, bet arī par biomasu, par koksni. Arī cits izēvielas varbūt nav pietiekamā daudzumā. Es domāju, ka mums tiešām ir jāskatās, jābūt skaidri, jāapzinās, par ko mēs runājam. Te varbūt ir runa par konkrētām minerālu vielām. Gribētu īsi vēl atgriezties pie tā, ko jūs sacījāt. Pirmkārt jau paldies par uh, atbildēm uz mūsu sniegtiem jautājumiem, bet es gribētu precizēt vēl kādu lietu, uz ko es atbildi nesadzirdēju. Proti, mēs visi tiecamies pēc vieniem un tām pašām izēvielām un retiem materiāliem, lai gan pielietojuma atšķirs un ir arī tāda pielietojuma, kas manā skatījumā, nu vismaz man tā šķiet, ir saprātīgāk nekā citi pielietojumi. Nu, kā risināt šo problēmu? Ja te ir runa tikai un vienīgi par cēnu, un ja to var regulēt tikai ar cēnu, tad ir problēma. Uh, tad mums, tad mēs nevarēsim saražot vidē draudzīgus motors, tāpēc, ka citā produktā cenas būs augstāks un tas būs izdevīgāks, tad mēs nevarēsim veidot vēja ģenerators tādēļ, ka šie materiāli tiks izmantot kādu citu produktu ražošanai, kas varbūt šobrīd patērētājiem šķiet pievilcīgāk. Uh, Jautājums ir par to, kā mēs to varam risināt, vai to risinās tirgus, un nu, es nevēlos paļauties uz tirgu. Kā mēs varam izstrādāt šādu patēriņu hierarhiju retām izēvielām? Fan Brentens kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu atvainoties un arī par to, ka es eh, nedzirdēju visu, ko kolēģi teica, bet es gribētu runāt vispirms par šo te tā dēvēto vīdu direktīvu, tātad par elektriskiem, elektroniskiem niekārt atkritumiem. Jātājums ir tāds, ko var darīt iestādes un ko var darīt nozare. Rītdien un nākamnedēļ minisesijā tiks runāts par vīdu direktīvu. Tā ir ļoti būtiska direktīva un Eiropas Savienība ir uh, diezgan vienota šajā ziņā. Florence kungs referents gan ir izgājis laukā no zāles šobrīd, bet es esmu ēnu referenti. Mums ir jābalso par šo ziņojumu tā ļoti skaidri. Tur ir, šajā direktīvā ir iekļaut ļoti ambiciozi mērķi. Mēs izmantojam gan tāds mērķis, kas palīdzēs ierobežot eksportu. Te nav runa par tādu eksportu pārs, atkārtotē izmantošanai citās valstīs. Uh, bet gan par to, ka tas tiek izmantots kaitīgos nolūkos. <clears throat> Eiropas parlamenta uh, nolu... problēma ir tāda, ka dalība valsts šo direktīvu neatbalsta, un ja dalība valsts to neatbalsta, tad šī likumdošana nebūs efektīva. Gribētu Majer kungam no Vācijas rūpniecības uzdot jautājumu, tāpat arī Čoms kungam. Uh, Es redzu, ka jūs saprotat nīderlandiešu valodu, tas ir labi. Es gribētu uzdot jautājumu par tādu kompāniju kā Umicore. Mēs esam ļoti lepni ar šo kompāniju, jo mēs, mums šķiet, ka viņi ļoti labi strādā. Bet, piemēram, dalība valstī tādai kā Vācija, kas uh, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, vajadzētu garantēt, lai ba, plāns B, piemēram, atkārtotā izmantošana, pārstrāde, tiktu stiprināts pēc iespējas. Paldies! Tad jums vēl ir iespēja sniegt īsas atbildes, un varbūt katrs no jums varētu mēģināt divās minūtēs sniegt savu atbildi. Čoms kungs, lūdzu, jums vispirms iespēja izteikties. Jā, paldies! Runājot par uh, datiem par nelegālo eksportu. Tā kā šis eksports ir nelegāls, tad, protams, nav oficiāla data, un es gribētu mudināt jums vērsties pie Impel. Impel ir daudz strādājis pie šī jautājuma, un eh, Impel rīcībā ir ļoti vērtīga informācija, ko viņi ir ieguvuši strādājot ostās, un viņi arī ir eh, secinājuši, konstatējuši daudz gadījumus par konteineriem ar nelegālām ar precēm, kas tiek nelegāli eksportētas. Vēl viens veids, kā to izvērtēt, ir varbūt diezgan tāds sarežģīts, ir apmeklēt saņēmēju ostas eh, šajās te jaunatīstības valstīs, tur, kur šie materiāli nonāk it kā pārstrādai. Mēs lēšam, ka vairāk nekā 40% tiek eksportēti nelikumīgi. Jā, tik tiešām te ir muitē jākoncentrējas ne tikai uz to, kas tiek importēts Eiropā, bet kas tiek eksportēts no Eiropas. Ja mēs vēlamies efektīvas īstenošanu šajo, attiecībā uz šiem materiāliem. Runājot par eh, retajiem izraktiņiem, Varbūt, ka mēs esam pašradījuši šo te problēmu ar uh, ratiem izraktiņiem, jo, teiksim, tādas valsts kā Ķīna jo, jo dažas valsts ir, teiksim, slēgušas savus izraktos vidas apsvērumu dēļ, un tagad, piemēram, Ķīna ierobežo reto izrakteņu eksportu, un viņi vēlas uzlabot situāciju savās raktuvēs. Es domāju, ka tas ir labs piemērs par tādiem vienādiem spēles noteikumiem. Tas pats attiec arī uz pārstrādi. Kāpēc mēs pieprasam obligātu certifikāciju? Uh, pārstrādes posmiem. Tas ir tāpēc, lai izvairītos no tā, kas jau ir noticis, prot, ka kaut kādā brīdī visi materiāli plūdīs prom uz kaut, uz kaut kādām uzņēmumiem ārpus Eiropas, kas, teiksim, nedarbojas nebūt ne tik labvēlīgā veidā, un kādā jaukā dienā mēs atkal būsim vienādos nosacījumos. Tā kā vienāds spēles nosacījumi ir ļoti būtiski, vienalga, vai mēs runājam par primārajiem vai sekundārajām izēvielām. Uh, Jā, man liekas, ka attiecībā uz uh, vīdi direktīvu un uh, būtiskumu pārliecināt dalību valstis par to, jā, es piekrītu, tīpaši tad, kad ir runa par likumdošanas īstenošanu uz robežām un ostām, tad te ir dalību valstīm jāspēlē būtiska loma. Es tam pilnībā piekrītu. Paldies! Paldies! Ardītī kungs lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, es domāju, būtisks jautājums ir fakts, un man liekas, ka Merkīs kundze par to teica, ka resursu nepietiekamība attiecībā uz minerāliem materiāliem ir ilgtermiņa tendence, un mums ir jāsagatavojas, ka jebkurā gadījumā piekļuve resursiem kļūs aizvien sarežģītāk, un beig beigās arī biomasa kļūst par tādu kritisku resursu, un tāpēc es joprojām uzstāju, ka mums ir nepieciešams inovācijas uzņēmē darbības un attīstības modeļos, jo mūsdienās te mēs runājam par minerālu vielām, bet uh, rītdien mēs jau runāsim par biotehnoloģijām. Protams, šī līdzsvara panākšana starp uh, vidi un uh, resursu pieejamību uh, ir ļoti būtisks jautājums. Kā mēs varam atrast šo pareizo līdzsvaru? Es domāju, komisija ir sākusi sniegt atbildi, sakot, ka tas ir uh, sāraksts ar ļoti kritiskajām izēvielām, un šajā sarakstā ir tādas vielas, kuras nav atrodams Eiropā labākā, izmantojot urbāno ieguvi. Šeit ir jāatrod pareizais līdzsvars. Šodien atbildi ir izvēlēties urbāno ieguvi. Tas mums ir vajadzīgs. Ja mēs rītdien būsim mainījuši prioritātes, varbūt padomāsim par um, ieguvi uz vietas, bet šobrīd atbildi ir tāda, izvēlēties pārstrādi. Tur ir neizmantots potenciāls. Trešais jautājums ir par vīdi direktīvu, tātad par elektriskiem elektroniskiem niekārt atkritumiem. Es jau teicu, ka tā ir milzīga iespēja. Pirmajā jautājumu kārtā es arī paskaidroju, kāpēc šī direktīva varēs palīdzēt, ja jūs labi par to nobalsosiet, varēs palīdzēt izstrādāt jaunus instrumentus, kas būs ļoti daudzsološi atkritumu politikā. Es domāju, ka arī attiecībā uz eksportu. Uh, šajā direktīvā ir tādi stingrāki nosacījumi, kas būtu jāievēro. Un secinājumā, un arī atbildot uz Nībors kundas jautājumu, es domāju, ka mums trūks datu par nelegālo eksportu, bet ko mēs zinām, mēs zinām, cik liels ir šīs noplūdes no oficiālajiem ceļiem, un šādi dati mūsu rīcībā ir, un tas ir pirmais ceļš. Un šeit ir runa par eh, vairāk nekā 50% no visa apjoma, kas aiziet nelegāli atceļu. Äh, Jā, Nīblers kundze par nelegālo eksportu jau daudz kas tika pateikts, bet eh, te ir vēl kas. Te ir jautājums arī par to, ka mēs zinām, ka nelegālais eh, lūžņu eksports ir arī daļa no noziedzīgo organizāciju darbības joms. Uh, Un eh, te, protams, ir jāstrādā muitai un citām iestādēm. Man tagad nav tik daudz laika runāt par, par konkurenci kalnrūpniecībā. Un, protams, vidas aizsardzība arī ļoti būtisks punkts. <clears throat> Konkurences jautājumi te ir ļoti būtiski. Te ir eh, runa par, eh, par to, ka daudziem ir interesi par kaut kādiem konkrētiem reģioniem. Un, uh, Šis jautājums, protams, ir jārisina. No Vācijas puses ir um, jāpiemina arī industriālās izēvielas, kas mūs īpaši interesē, teiksim, lauksaimniecības un, vid, un, un rūpnieciskās izēvielas ir ļoti būtiskas, mums ir jākoncentrēs uz šiem te rūpnieciskajām izēvielām. Uh, Kritiskās eh, izēvielas ir viennozīmīgi definētas atbilstoši pieejamībai un pieprasījumam. Mēs, kā Vācijas industrijas pārstāvi, esam pārliecināti, ka, ka tirgus vadās arī pēc tā, ko nosaka politika, bet um, politikas uzdevums nevar būt šo te izēvielu nodrošināšana. Uh, Līdztekus tam visam, kas tie jau izskanē attiecībā uz pārstrādi, ir jāuzsver arī, ka mums ir nepieciešams tiešām šīs, šie te trīs pīlāri, jo pārstrāde nākotnē nenodrošinās apgādi ar izēvielām, kas ir nepieciešams rūpniecībai, nu, vismaz attiecībā uz Vāciju un Eiropu. Un eh, līdztekus pārstrādēji mums ir nepieciešama arī piekļuve kritiskajām izēvielām, citām izēvielām ārpus Eiropas, kaut kur citur. Uh, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt attiecīgu tirzniecības politiku. Ja dāmas un kungi, es gribētu pateikties trīs ekspertiem par sniegto interesanto informāciju, un mēs labprāt pieņemsim piedāvājumu sniegt mums arī papildus informāciju, un līdz ar to šo uzklausīšanas daļu mēs esam noslēguši. Sirsnīgs paldies jums! un es gribētu lūgt nākamos runātājus ieņemt vietu šeit man blakus, lai mēs varētu turpināt darbu. Paldies! Thank you, thank you. Ja,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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde ganz gerne mit der. Ja, dāmas un kungi, es gribētu, lai mēs turpinam ar otro paneli, jo arī šajā ziņā mēs vēlamies viedi izmantot laiku. Diemžēl mēs šajā nedēļā ar saviem uh, grafikiem esam drusku iekavējušies, un tāpēc mums vajadzētu tiešām censties laiku liederīgāk izmantot. Un tagad mēs runāsim par starptautiskajām perspektīvām. Daži jautājumi jau iepriekš tika izdiskutēt, un es gribētu mūsu vidū sveikt Egerta kungu, Pālāte Sākungu un Surjā Sīma kungu. Es ceru, ka es viņu uzvārds pareizi izrunāju, ja ne, tad lūdzu izlabojiet mani. Un bez garām ievadrunām es gribētu vispirms dot vārdu Rodrika Megertam, profesors un direktors Kolorādo Rāktuvju skolas eh, ekonomikas un uzņēmē darbības nodaļai. Viņš runās par startautiskajām perspektīvām attiecībā uz eh, izēvielām. Lūdzu. Good morning. Um... Labrīt, priekšstādātāja kungs, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Liels paldies, ka uzaicināt mani piedalīties jūsu debatēs. Kā jau norādīja priekšsādātājs, man sauc Rods Egerts. Es esmu e, ekonomists un pasniedzējs ekonomikas un biznesa nodaļā Kolorādo Raktuvu skolā. Golden pilsētā, Kolorādo štatā, ASV. Šodien es jums sniegšu uh, personīgu ASV perspektīvu, un es gribētu jums uh, skaidri sacīt, ka es nepārstāvu ASV valdību, bet es jums stāstīšu par savu personīgo skatījumu. Es esmu um, sniedzis arī savu uzskatus uh, rakstiskā veidā, tā jums, tas jums šis dokuments būs pieejams pēc sanāksmes. Uh, bet es jums vispirms pastāstīšu par saviem ieskatiem. Vispirms es runāšu par priekšlikumiem, kas ataino manu, manus personīgos ieskats vai to, kā es mēdzu skatīt lietas, un otrkārt, otrajā daļā sniegšu atbildes uz jautājumiem, kurus man lūdza skart. Tātad vispirms par manu maniem personīgiem priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir tāds. Nav tā, ka mēs pavisam drīz piedzīvosim minerālu, minerālu trūkumu. Un te es gribētu sacīt, ka manā skatījumā par daudz šīs debates par eh, materiālu minerāļu pieejamību, koncentrējas uz to, ka mums minerāli drīz beigsies, bet manā skatījumā tas nav pareizi. Un otrkārt, kad es runāju par eh, materiālu pieejamību vai minerālu pieejamību un eh, nodrošinājumu, es domāju, te ātrā, te drīzāk jārunā par geogrāfiju, izmaksām un termiņiem. Runājot par izmaksām, te es runāju ne tikai par ekonomiskām izmaksām, minerāļu ieguvē un eh, otrreizējā pārstrādē, tātad to pārvietošu no vienas vietas bet, uz otru, bet arī jārunā par mazāk uh, izmērāmām sociālajām izmaksām. Geogrāfija. Nav nekāds šaubu par to, ka daļas no bažām, kur dēļ mēs esam nonākuši šeit, uh, liek mums domāt par geogrāfisko minerāļu koncentrēšanos kādā punktā, un te ir arī saistība ar mūsu pieejamību materiāliem. Te es gribētu norādīt uz to, ka impu, atkarība no importa un geogrāfiskais minerāļu izvietojums nav ļoti cieši saistīta nav tā, ka importētie resursi ir labāki par uz vietas iegūtēm. Un, un visbeidzot runājot par termiņiem, es gribētu izšķirt īstermiņu un ilgtermiņa ietvarus. Īstermiņā saistībā ar izēvielām te ir jārunā par atbildību saistībā ar minerāļu pieejamību. Un te ir jādomā par konkrēto situāciju, kādas ir iespējas iegūt minerāļus. Tad tās lielā mērā nosaka uh, iepriekšējo valdību politikas un tas, kā tās ir ietekmējuši pašreizējo situāciju. Un ilgtermiņā jādomā vairāk par ģeoloģisko pieejamību, par tehnoloģisko attīstību un par to, kā varētu uh, apvienot uh, zināšanu palielināšanos par derīgu izrakteņu ieguvi un tehnoloģiskajām iespējām. Un trešais priekšlikums ir šāds. Es kā ekonomists eh, labprāt uh, raugos uz uh, tirgus uh, risinājumiem nekā valdību risinājumiem. Un te es gribētu sacīt, ka Tirgi nav panacēja, taču tie mm, palīdz arī risināt riskus un uh, pieejamības jautājumu saistībā ar derīgo izraktiņu pieejamību. Un uh, pēdējo divu gadu laikā ir bijusi tāda kā mm, mm, iegūšanas mānija tika veikt pētījumi, kurā atrodas minerāļi, taču, un te liela loma ir arī Ķīnai. Bet šie derīgie izrakteņi arī nodrošina patērētājiem pārliecību par to, ka eh, ražotie produkti arī turpmāk būs pieejami tirgū. bet te var domāt arī par aizstājējiem tiem elementiem, kuru trūkst. Un mana hipotēze ir tāda, ka lai arī tirgi daudzos gadījumos ir uh, spēcīgs instruments, tie tomēr nav skatāmi par panacēju, un te ir sava loma jāpilda arī valdībām. Un te es gribētu norādīt uz trim punktiem, trim lomām, kas būtu īstenojami valdībai. Vispirms varētu noteikt ierobežojums eh, tirzniecībai. Un eh, tālāk, te es komentēšu par ASV situāciju, es nevaru komentēt par Eiropas Savienības stratēģiem. Te būtu jānosaka regulējoši procesi, uh, vietējai izmantošanai un, es varētu sacīt, arī otrreizējai pārstrādēji minerāliem. Te es negribētu, lai eh, tas izskan, eh, ka minerāliem tad te vajadzētu baudīt kaut kādas preferences regulējošā nozīmē, bet ASV daudz cilvēku, tāpat kā es, uzskata, ka regulējošie procesi bieži vien prasa daudz laika un enerģijas un atzīstot to, ka ne, tomēr ir nepieciešama zināmi certifikācijas procesi. Un visbeidzot, valdība varētu atvieglot informāciju un analīzi tehniskās, tehniskā progresa virzībā. Tā labāk varētu saprast situāciju, uh, problēmas cēloņus un valdības aktivitāti vismaz pirms, pirms produktu laišanas tirgu varētu gūt tikai labumu no tā, ka bez privātā sektora piedalās arī valdība. Un te jādomā arī par minerāļu um, dzīves ciklu, sākot no ģeoloģijas līdz, līdz pat to ieguvē izmantošanai un otrreizējai pārstrādē. Tātad šādi būtu, šādas būtu manas eh, četras hipotēzes. Un tagad es pāriešu pie otrās prezentācijas daļas, atbildot uz četriem jautājumiem, uz kuriem man lūdzu atbildēt. Pirmais jautājums, kā ASV skatās uz pašreizējo situāciju saistībā ar ASV drošību? Te es gribētu sacīt, ka tāpat kā Eiropā, ASV nepastāv vienota skatījuma par pašreizējo situāciju. Drīzāk te ir vesela skatījumu palete. Un dalās arī domas par to, kā mēs varam ietekmēt valsts politiku šai jomā. Turklāt varētu apgalvot, ka motivācija tam, kā izēvielu, jeb derīgo izraktēņu diskusijas nonākušas sabiedrības uzmanības lokā, ir saistīta ar divām jomām. Vispirms ir runa par um, reto izrakteņu pieejamību no Ķīnas, mēs par to šorīt jau dzirdējam, un otra joma ir saistīta ar tīro enerģiju. No vienas puses pastāv aizraušanās tāds prieks par elektrisko, au, elektromobīļu, par uh, saules enerģijas, vēne, vēja enerģijas izmantošanu. Šajos visos gadījumos ir nepieciešami um, ne, nepieciešams neliels daudzums no mm, maz pieejamiem elementiem. Agrāk mēs tos e, neizmantojām, un e, šis aspekts varētu būt par šķērsli e, šo tīro enerģiju izmantošanai. Un tāpēc šis jautājums ir nonācis sabiedrības un arī preses uzmanības lokā. Tā, tā būtu atbildes pirmo jautājumu. Otrais jautājums bija. Tie šāds. Kādas ir ASV politikas resursu drošības nodrošināšanai? Te ir vairākas eh, ties likumdošanas institīvas, nav vienas kopīgās politikas, nav izējuma materiāla institīvas tādas, kāda šajā tā pastāv Eiropā, un vēl nav skaidrs kāda būs ASV politika šai jomā, taču es varētu visumā vispārināt uh, procesu attīstību 2010. gadā. Uh, nesen bija liels uh, progress, kad attīstības padomis priekšsēdētājs uh, pievērsās eh, nodrošinājuma ķēdes eh, izskatīšanai. Te netika pievērst lielu uzmanību šim jautājumu presē, taču acīm redzot tiek gaidāmas atbildes eh, no visas federālās valdības saistībā ar kritiski pieejamiem derīgajiem izrakteņiem. Un te gaidām pārstāvniecību no visām iesaistītām pusēm - enerģētikas, iekšlietu ministrijas un arī Nacionālās zinā, Nacionālā zinātnes fonda. Šī būs organizācija, kuras līmenī administrācija var vadīt savu politiku visa valstī. Uh, Un tālāk runājot par eh, ASV politiku 2010. gadā, enerģētikas departaments decembrī izplatīja savu kritisko materiālu stratēģiju. Tas tā skatīja eh, situāciju no tā viedokļa, ka maz pieejamie minerāli eh, kavē tehnoloģisko attīstību. Enerģētikas departaments identificē trīs strateģiskās, strateģiskos mērķus, tā varētu sacīt, trīs eh, pīlārs, kas gan atšķirs no ES pīlāriem. Pirmais pīlārs dažādot globālās piegādes ķēdes, otkārt rast aizstājies tiem minerāliem, eh, kuru, kuri, kuru pietrūks, un treškārt uh, veicināt otrreizējo pārstrādi un otrreizējo izmantošanu. Šādi enerģētikas departamenta mērķi minerāļu stratēģijā. Un runājot par minerāļu prioritātēm, te tika noteikts trīs prioritātes 2011. gadam. Izstrādāt integrētu pētniecības un attīstības stratēģiju, tālāk veicināt informācijas analīzi pašā departamentā. Daudzi uzskata, ka grūti saprast eh, pieejamības problēmas, tāpēc, ka trūkst informācijas. Jo daudzi tirgi, eh, vai tas būtu par gal, eh, attiecībā uz galī vai telūrī, Šie tirgi nav pilnīgi caurskatāmi, un to rūpniecības uh, raksturo neliels ieguvēju un izmantotāju skaits. Un tāpēc uh, informācija nelabprāt tiek sniegta, jo tā, kā tiek uzskatīts, kaitēja uh, konkurencei. Un treškārt šis departaments strādā ciešā sadarbībā ar saviem partneriem, ar Japānu, ar Eiropu, lai īstenot kopīgas institīvas ris, šo problēmu risināšanai. Tātad šāda ir enerģētikas departamenta kritisko materiālu stratēģija. Tālāk attīstība pagājuši, kad eh, ASV bija saistīta ar starptautisko, at, eh, starptautisko tirzniecību. Eh, Obama, prezidents Obama secināja, ka pastāvēja pārkāpumi no Ķīnas puses, eh, PTO noteikumu pārkāpumi, jo Ķīna ierobežoja eksportus, lai sekmētu uh, Ķīnas sekmētu to, ka elementi tiek iegūti Ķīnā, lai tādā veidā piesaistītu ārvalstu ieguldījumus. ASV tārauda strādnieki bija pieprasījuši šādu uh, Uh, izmeklēšanu, tā ir tā saucamā 301 uh, petīcija saistībā ar 1974. Uh, gada likumu. Un tālāk ir vairāki tiesību aktu priekšlikumi, kas izskanēja senātā un apakšpalātā. Tie visi izplēnēja pēdējā sanāksmē. Tomēr tie veicināja diskusiju attīstību un interesi sabiedrībā. Un tā es gribētu īsumā pieminēt kaunās idejas uh, uzkrāšana, rezervveidošana, uh, vides uh, sertifikācijas procesu, uh, atvieglošana, attīstība un pētniecība un apmācība gan profesionālā, gan akadēmiskā. Iespējams, ka citi priekšlikumi vēl izskanēs eh, jaunajā šī mēneša kongresa sanāksmē. Eh, Kāda tieši tiesība akti tiks izstrādāt, mēs vēl nezinām, taču mēs ar nepacietību gaidām, kā situācija attīstīsies. Jūs trešais jautājums bija, kāda ir zinātnes un tehnoloģijas loma resursu drošības garantēšanā. Es varu teikt jums, ka es uzskatu, ka tā ir atslēga ilgtermiņa risinājumam. Kā es jau teicu, runājot par visu šo te ciklu no ģeoloģijas līdz pat atkritumu noglabāšanai un pārstrādēju. Visbeidzot, jūs man lūdzāt runāt par to, kā Amerikas Savienotās valsts un Eiropas Savienība varētu sadarboties šajā jomā. Uh, Es domāju, ka divas tādas vislabākās sadarbības jomas, kas, es ceru, tiks īstenots, būtu informācijas apkopošana, informācijas apmaiņa un analīze par to, kā veicināt zināšanas, kā pieņemt labākus lēmumus šajās, šajos jautājumos, kā risināt problēmas, un otrkārt sadarbība tehniskajā izpētē un attīstībā. Uh, Es ceru, ka abās, abos jautājumos būs dažādi sadarbības komandas, kas eh, apkopos ne tikai eh, varas iestāžu pārstāvis, bet arī akadēmisko institūciju pārstāvis. Tie bija mani personīgie ieskati, mans hipotēzes un mans atbildes uz četriem jautājumiem, uz kuriem jūs man lūdzāt atbildēt. Paldies jums par uzmanību un es ar nepacietību gaidu diskusiju un arī pārējās prezentācijas, kuras mēs dzirdēsim tūlīt. Darf mich herzlich bedanken. Sirsnīgs paldies, un kā nākamajam došu vārdu Paulo de Sākungam. Viņš ir uh, Pasaules bankas pārstāvis un strādā ilgspējīgas enerģetikas, ilgspējīgas enerģetikas jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ārkārtīgi liels prieks un gods būt šeit jūsu vidū, lai prezentētu starptautiskas organizācijas viedokli. Es nedaudz mainīšu savu pieeju, tāpēc, ka Pasaules banka nepārstāv nekādu konkrētu valdību un tā arī um, nesniedz savu pienesumu piegādes politikā, ko īsteno valdības. Mēs vairāk īstenojam zinātnisko darbu, mēs palīdzam valstīm izstrādāt pareizo politiku un kā izstrādāt savu uh, Um, ieguves politiku, ieguves nozar, kā stiprināt. Un vispirms es gribētu raksturot izēju vielu mm, īpašības, kas padara to tādu īpašu, piemēram, tirzniecības noteikums un politikas. Pirmkārt, vieta. Mēs neinvestējam izēvielu ieguvē, uh, ģeolo, uh, kur, tas nav, kur tas neatmaksājas. Galvenais tātad šeit ir ģeoloģijas jautājums. Tā kā, ja mēs runājam par tirdzniecību un uh, investīcijām izēvielās, tad te nav runa tikai par um, efektīvu kapitālu un darbu piešķiršanu, te ir arī citi apsvērumi, kas tiek ņemti vērā. Otrs būtiskais elements ir uh, tas, ka šeit ir runa par nozari, kur var nest lielu pēļņu. Profesors Egerts jau uzsvēra dažādās ieguvas izmaksas atkarībā no ģeoloģijas un uh, valstu īpatnībām, kur šie te derīgie izrakteņi tiek atrasti. Līdz ar to daži no šiem produktiem var būt ļoti ienesīgi. Akadēmiķi parasti te runā par, uh, par pēļņu. Uh, Nu, līdz ar to ir tādas dabiskas, um, tāds saspīlējums starp ražotājiem un patērētājiem, nepārtraukt notiek tāda tā kā tirgošanās par šo te peļņas sadali. Protams, pircēji cīnās par labāku cenu, bet uh, ražotāji arī cenšas iegūt labāku cenu saviem produktiem. Tā kā tir, izēvielu tirdzniecībā vienmēr ir šis te saspīlējums par to, kā mēs šo te uh, augsto peļņu sadalīsim. Es nevēlos runāt pārāk ilgi, bet ir vēl arī trešais aspekts, kas ir jāņem vērā, kas vairāk attiecas uz raktuvēm, ne tik daudz kā uz naftas ieguvi, bet tas ir būtiski abām nozarēm. Proti, te ir ļoti liels vidus un sociālais, um, vidus un sociālā ietekme. Uh, <clears throat> ja mēs runājam par derīgo izraktiņu ieguvi, tad eh, ļoti bieži tas ļoti cieši ir saistīts ar eh, attīstību, ar investīcijām sabiedrībā. Un, ja tām paveic, tad eh, pašvaldībām ir 20 līdz 50 eiro investīcijas uz, uz iedzīvotājiem, līdz ar to uh, tas viss ietekmē tradicionālo dzīves veidu šajā konkrētajā vietā. Nu, un te ļoti būtiski ietekmi tieši uz tirdzniecības politiku un uh, iegūs vietām Eiropas Savienībā un reģionos. Tā kā mēs esam viens no lielākajiem uh, politikas padomu un tehnisko konsultāciju sniedzējiem eh, resursiem bagātām valstīm jaunatīstības eh, reģionos. Mums ir programmas vairāk nekā simts valstīs, un mēs palīdzam valstīm izstrādāt juridisko bāzi, dažām ir nepieciešams izveidot jaunas institūcijas, lai šo te ietvaru, likumdošanas ietvaru īstenotu, lai sniegtu datus, lai palīdzētu valdībām pieņemt labākus lēmumus un stiprinātu valdību iespējas vēst sarunas par nolīgumiem, kas ir saistīti ar derīgiem izraktiņiem un naftu, ar tātad lielajām lielajiem uzņēmumiem. Man lūdzu runāt par starptautiskā institūciju lomu dabas resursu jomā. Protams, no mūsu perspektīvas mēs savu lomu saskatām divās ļoti būtiskās jomās - tirdzniecībā un attīstībā. Protams, tirdzniecībā te ir jārunā par Pasaules tirsniecības organizāciju, viņi ir tie, kas rūpēs par šo te regulējumu tirsniecības jomā, bet Pasaules banka tomēr arī tradicionāli sniedz valdībām padomus par tirdzniecības politiku šajā jomā, kas attiec uz izaivielām, tad daži no būtiskajiem elementiem politikas eh, konsultāciju ziņā attiecībā uz valdībām pirmkārt ir saistīti ar kapitāla avotu nediskrimināciju. Tad mēs palīdzam valstīm radīt tādus vienotus, vienādus spēles noteikumus, kur pret visiem investoriem izturs vienādi, ja tie izmanto, ja tie atbilst konkrētiem kritērijiem, kas ir saskaņā ar starptautiskiem tirdzniecības nolīkumiem un tāpat arī tā, eh, ar resursiem bagātās valsts likumdošanu. Tāpat mēs uzskatām, ka resursu ierobežošana nav ilgtermiņā e- efektīvs lēmums, bet tāpat arī nedrīkstētu noteikt pārāk lielas cenas, jo ilgtermiņā tas e, slikti ietekmē tirgus attīstību šajās te ražotāju valstīs. Nesen bažas izraisīja e, cēnu svārstības, protams, nafta, ir prece, kas piesaista visu cilvēku uzmanību, bet nesen arī pārtikas cenas eh, ļoti svārstījās, ir, tās ir ļoti pieaugušas visā pasaulē pēdējo dažu gadu laikā, un līdz ar to ir parādījusies tendence, ka šajā ziņā svārstības ir kļuvušas lielākas nekā agrāk, un tas, eh, protams, rada jaunas eh, iespējas starptautiskajām organizācijām iejaukties. Uh, jo, protams, to interesēs ir panākt aizvien lielāku caurskatāmību attiecībā uz datiem par galvenajām izaivielām. Tas ir saistīts gan ar patēriņu, gan ar ražošanu, gan, protams, arī ar tirdzniecību un uh, cēnu tendencēm. Tagad šobrīd tiek Eiropas līmenī apspriest dažādas iniciatīvas. Uh, Tāpat arī G20 līmenī, ko veicina Eiropas Savienības valstis un tās aicina palielināt informāciju attiecībā uz patēriņu preču tirgiem. Un te mēs arī esam snieguši zinām atbalstu. Bet runājot par izēvielām, mūsu galvenās bažas vai mūsu galvenās uzmanības lokā ir tieši šī attīstības puse, jo uh, raktuvju nozaru attīstība var būt arī ļoti būtiska ar resursiem bagāto valstu un jaunatīstības valstu izaugsmē kopumā. Tā kā mēs esam jau veltījuši ļoti daudz laika un resursu, lai pētītu un lai mēģinātu parādīt, kā tos uh, apstākļos šī te raktuvju nozare var sniegt efektīvu atbalstu attiecīgo resursiem bagāto valstu iedzīvotāju dzīves uzlabošanā un tāpat laikā kādos apstākļos, nu, kā var izvairīties no dažādām problēmām šajās te valstīs, jo mēs domājam, ka uh, Izē, bagātība ar izēvielām nekādā ziņā nav lāsts šīm te resursiem bagātajām valstīm, bet ir nepieciešams izstrādāt attiecīgas politikas, jo dabas bagātības, kas nav atjaunojams, nevar pārvērst cilvēku kapitālā un citu veidu kapitālā, un tāpēc mēs te uzskatām, ka mums ir ļoti būtiska loma, lai palīdzētu savām uh, dalību valstīm pali, pa, nu, veiksmīgi īstenot šo te pārējais procesu. Ir piecas jomas, uz kurām mēs vēršam savu uzmanību, kas, mūsuprāt, ir ļoti būtiskas, lai resursiem bagātās valstis varētu savu savas dabas bagātības pārvērst ilgtspējīgā attīstībā, un kur mēs uzskatām, ka ir nepieciešams īstenot sadarbību izēvielu stratēģijas izstrādē tieši no šo te attīstīto valstu puses, no nu, arī Eiropas Savienības. Tāds neliels novērojums pagātnē. Rietumvalsts, kas importēja izēvielas, ļoti paļāvās uz eh, cēnu, taču, kā visi saprot, kopš 2004. gada ātrā izaugsme, briks izaugsme, un augstā attīstības. Un eh, ir radījusi jaunus, no trešajām valstīm radījusi ja, jaunus apstākļus attiecībā uz, uz izēvielām. Un dažas no šīm te briks valstīm, kur ietilpst Brazīlija, Indija un citas valstis, uh, mēģināja pielāgot nosacījumus, lai, teiksim, gūt konkurences priekšrocības attiecībā uz investīcijām izēvielās un izēvielu tirdzniecību, un viņām izdevās ar savu tirdzniecības politiku panākt šo te konkurences priekšrocību. Nu, piemēram, infrastruktūras ziņā tām izdevās daudz ko panākt. Un tika arī piešķirti infrastruktūras aizdevumi ši, šīm te valstīm, kas, kur par garantijām tika izmantots tieši šie, šie te derīgie izraktiņi. Ir vairāk veiksmīgi spēlētāji, importētāji, un būtiski ir ņemta vērā, ka ir jāatjaunina nemitīgi šīs te jaunās tirdzniecības politikas, ņemot vērā tirgus attīstību un tendences, kas nāk, teiksim, no Briks valstīm. No Pasaules bankas puses ļoti būtiski ir attīstīt aktīvu sadarbības politikas ar resursiem bagātajām valstīm, lai tātad parafrāzētā tradicionāla teikuma, ko izmanto ķīnieši, uh, lai iegūtu tādas eh, risinājumus, kas būtu izdevīgi ne tikai jaunatistības valstīm, bet arī veicinātu ilgtspējīgu attīstību šajās te resursiem bagātajās valstīs. Nu, līdz ar to ir nepieciešams tāds spēcīgas eh, stratēģijas importēšanas valstīm, piemēram, arī Eiropai, tā lai uh, šī stratēģija, šīm stratēģijām būtu jābūt iekļautām attīstības prioritātēs attiecībā uz šīm jaunatīstības valstīm. Te nav jautājums tikai par to, kā es varu piekļūt izēvielām, bet gan kā es varu palīdzēt jums iegūt bagātību no šīm izēvielām tādā veidā, lai es gūtu labumu jo es domāju, eh, tas ir nepieciešams manai rūpniecībai, bet lai arī jūs gūtu labumu, jo šīs aktivitātes palīdzēs uzlabot jūs iedzīvotājiem dzīves apstākļus un eh, pakalpojumu kvalitāti, ko jūs valdības sniedz saviem iedzīvotājiem. Tā kā šīs tad. Tas ir viss jāsasaista ar eh, resursiem bagāto valstu attīstības politiku. Tas ir ļoti būtiski mūsu jaunajā izēvielu politikā. Tad nākamais jautājums ir caurskatāmība. Ļaunākais, kas var notikt ar kvalitatīvu tirgu darbošanos, ir uh, tādi slepeni darījumi, caurskatāmības trūkums sarunās, un uh, te, tā nu ir tā joma, kur jau ir izstrādāts vairākas iniciatīvas. Un es domāju, ka efektīva piegādes stratēģija ar uh, dažādu dažādiem atbalsta veidiem, kas veicina caurskatāmību izēvielu tirgu, ir ļoti laba tendence. Trešais faktors, kā es jau minēju iepriekš, izēvielas, ir tīpaši kopš 2004. gada, ir ļoti ienesīgs bizness, un līdz ar to efektīvā piegāds politikā ir jāņem vērā, ka eksportētāja valstī uh, ir arī jāsaņem godīga atlīdzība par uh, tām izēvielām, ko tā eksportē. Līdz ar to fiskālie režīmi attīstībai un izēvielu eksportam kļūst aizvien svarīgāk tirdzniecības sarunās un sadarbības politikās starp um, importētāju valstīm un piegādes valstīm. Un ir jāatzīst, ka godīga atlīdzība par izēvielām ir ļoti būtisks elements sadarbības politikā, un tas ir ļoti būtiski. Caurskatīt un eh, caurskatām nodokļu maksāšana šeit ir tas, tas, tas labākais veids. Bet mums, protams, jā, jāapzinās, ka izēvielu eksports ir īpaši no tādām valstīm, kur ir tādas mm, vājas institūcijas, kas, mm, teiksim, prasa īpašu attieksmi. Bieži vien uh, saņem tādas noteikums, kas nenāk par labu konkrētās valsts attīstībai. Tā kā godīgi darījumi un taisnīga atlīdzība ir ļoti būtiski elementi. Ceturtais elements ir eh, tāds arī, nu, tāds diezgan jūtīgs jautājums attīstības valstīm. Jo importētā valstīm bieži ir e, jāpiešķir papildus vērtība izēvielām, bet tas nebūtu nenozīmē nu, integrācija, lejupējoša integrācija, bet uh, aizvien vairāk resursiem bagātās valstis rada lielisks iespējas veidot tādas um, e, līgumu slēdzēju pušu kopu veidošanai, uh, attiecībās dažādām precēm un pakalpojumiem. Un tāds valsts kā Čīle, Botsvana ir spējušas veiksmīgi attīstīt ties un attīstīt savu kalnu rūpniecību, un tas, protams, ir palīdzējis viņu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā kā tas ir ļoti būtisks faktors, ko vajadzētu ņemt vērā uh, jo tas atbilst eksportētāju valsts ambīcijām. Un visbeidzot, es jau sākumā sacīju, neaizmirsīsim par vietējiem iedzīvotājiem. Te nav runa tikai par uh, efektīvu tirdzniecības politiku un izdēju vielas, ir, te nav runa tikai par uh, bankām un adekvatām cenām. Uh, Mums ir jāraugās, lai uh, iedzīvotāji, kurus tieši skar izēvielu ražošana, ko mēs importējam, arī gūtu labumu no šīs attīstības, jo pretējā gadījumā būs pamats konfliktam, un to mēs aizvien biežāk redzam Latīņamerikas valstīs, kur vietēji iedzīvotāji iebilst pret uh, piemēram, naftas vai derīgo izrakteņu produktiem, jo viņiem ir tāda sajūta, ka viņi neko nesaņem par to pretīm. Un tāpēc viņiem šķiet, ka labāk ir atstāt šos derīgos izrakteņus tur, kur tie ir, un gaidīt labākus apstākļus, kad viņi varētu arī gūt kaut kādu labumu no šī procesiem. Un visbeidzot, kas varētu būt šie potenciālie instrumenti, uh, lai noformulētu un konsolidētu mūsu stiprās puses um, izēvio politikā. Lielākā daļa no šiem instrumentiem jau vairāk kārt ir tikuši pieminēti, es tikai atgādināšu par uh, dažiem no tiem. Pirmais ir stiprināt resursiem bagāto valstu iespējas vēst sarunas par labiem darījumiem attiecībā uz izēvielām. Tādēļ, ka konkurence pieaug, darījumi, kas ir ierosināti ar resursiem bagātajām valstīm, kļūst aizvien sarežģītāk, tas viss ir sasaistīts ar finan investīcijām finanšu tirgos, ar dažādām sarežģītām finanšu tehn tehnikām, un līdz ar to ir svarīgi, lai šo valstu valdības saprast, ko tās dara un kāds ir ir pamats viņu lēmumu pieņemšanai. Tā kā tā ir tā joma, kur ne tikai Pasaules banka, bet arī daudz citas starptautiskās institūcijas, piemēram, Āfrikas attīstības banka šobrīd investē nu, un mēģina garantēt, ka tad, kad valdības pieņem lēmums par savu izēvielu, projektu attīstību un parakst līgums ar starptautiskiem investoriem, viņi zina, ko viņi dara, un šie lēmumi tiek pieņemti caurskatāmā veidā. Otrakārt, valdībām ir jāzina, par ko tās ved sarunas. Uh, Tirdzniecības politika izaivielu ziņā šobrīd raksturo nu, ekonomikas pasaulē kā tāda nu, informācijas simetrija, jo no vienas puses ir uzņēmums, investors vai tirgotājs, kurš ļoti labi pārzina tirgu un uh, labi pārzina ģeoloģiskās īpatnības konkrētajā valstī un uh, to, kur viņš vēlas investēt, un no otras puses ir valdības, kuru rīcībā ir ļoti maz informācijas par uh, dabas uh, veltēm, kas ir viņu rīcībā. Tā kā te ir ļoti liels potenciāls sadarbībai, un, protams, ir jāattīsta ģeoloģiskās uh, informācijas um, attīstība resursiem bagātajās valstīs, un, protams, ir vēl ļoti daudz darāmā, lai uzlabotu šo caurskatāmību izēvielu tirgu. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, Laikam pašu pēdējo rekomendāciju esmu un svarīgāko atstājas uz beigām, ir jāraugās, lai tirkus darbotos caurskatām valdības. Valdības labdarbotos ir nepieciešama sociālā atbildība. Ļoti būtiski dot šī, šos te piešķirt šos, šo, šo iespēju sabiedrībai, gan importētāju valstīs, gan resursiem bagātajās valstīs, lai nodrošinātu, ka ir godīgums, ka ir caurskatāmība šajās sarunās. Uh, un ka valdības atbild par lēmumiem, ko tās ir pieņēmušas. Paldies! Paldies par jūsu ārkārtīgi izsmeļošo prezentāciju un došu visbeidzot tagad arī mūsu beidzamam runātājam, kurš pārstāvīs arī e, Francijas skatu punktu, bet viņš pārstāv arī Eiropas pārtīks nekadīgumu iestādi. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, deputāti. Vispirms es gribētu pateikties Rūpniecības un Pētniecības un enerģētikas komiteja Eiropas parlamentā par šo uzaicinājumu, par to, ka jūs ļaujat man jūs pastāstīt par eh, Francijas ieskatu, par eh, to, kādu lomu ir G20 strādājot pie izēvielu nedrošības. Tātad vispirms ir jautājums par spekulāciju un par eh, cenu svārstībām, cenu nenoturību. Šie jautājumi Francijai ir ļoti svarīgi. Pirmdien uh, Francijas prezidentūrai, sākot savu darbu pie G8, G20, šāds viedoklis izskanēja arī preses konferencē. Kāpēc mums ir šāds eh, viedoklis? Tāpēc, ka izēvielu tirgu pastāv saspīlījums starp piedāvājumu un pieprasījumu. Ņemot vērā to, ka pieprasījums pieaugs, bet piedāvājums tomēr būs pietiekoši ierobežots. Tāpēc finanšu tirgi no izevielām atvesinātajiem produktiem izmanto spekulācijas iespējas, un šīs cenu svārstības dažkārt izpaužas tā, ka um, nav vairs saiknes starp uh, cenām un uh, reālo situāciju. Kāpēc G20 tiek uzskatīta par uh, pareizo vietu, kur risināt šo situāciju? Tāpēc, ka tajā ir apvienojušies izēvielu galveno iesai, ie, apvienojušās izēvielu galvenās iesaistītās puses. G20 Šo situāciju skatīja jau ilgi pirms Francijas prezidentūras sākšanās. Vēl pirms, vēl uh, eh, Pitsburgas, Seulas vai pirms Toronto sanāksmēm arī šis jautājums tika skatīts. Un te ir uh, jāņem vērā divi aspekti. Pirmais ir tas, ko mēs paredzam darīt uh, tirgos, kas nodarbojas ar izēvielām. Un otrkārt, te ir runa par fiziskajiem tirgiem, jo īpaši uzsvarot enerģētikas izēvielas un pārtiks izēvielas, jo tieši šie tirgi ir tie, kuros G20 rīcība ir visreglamentētākā. Šie jautājumi ir G20 uzmanības lokā jau sen kā 20 Francijas prezidentūras laikā mēs esam strādājuši uh, pie secinājumi, kas tika izdarīti iepriekšējā gada novembrī Seulā. Un te ir arī darbs uh, bijis kopā ar starptautisko uh, enerģētikas drošības organizāciju Un e, mūsu mērķis ir šī gada aprīlī sagatavot ziņojumu e, par tirgu stabilitāti. Kāds ir mūsu mērķis? Protams, mūsu mērķis nav aizliegt spekulāciju, tas vienkārši nebūtu iespējams. Mūsu mērķis drīzāk būtu izrīt secinājums par lielajiem principiem, kurus G20 partneri apņemtos ievērot, izēvielu tirgos. Kādi šie tirgi, kāda šīs, kāda šī principi ir? Tā ir caurskatāmība, darījuma caurskatāmība, lai viss pir, eh, izēvielu eh, gaitas eh, process būtu pārskatāms. Lai, lai šī, šis process būtu posveidīgs, lai katrs posms būtu labi pazīstams un lai viss tiktu, lai visu varētu pārskatīt. Un mēs vēlamies izstrādāt tādu instrumentu, kas mums ļautu izstrādāt uh, atšķirību starp uh, finanšu dalībniekiem un nefinanšu dalībniekiem ir arī jāmazina tirgus izmantošana, lai neviens tirgu iesaistītais nevarētu e, īstenot tādu darbību, kas kropļotu cenu politiku. Un visbeidzot, ir jāuzlabo sadarbība starp finanšu tirgu regulātoriem un fizisko tirgu regulētājiem. Šis darbs pie finanšu tirgiem tiks papildināts ar pētījumu grupu ziņojumu. Šī grupa G20 finanšu ministriem sniegs informāciju par izēvielu cenu Eh, cēloņiem un sekām, jo īpaši makroekonomikas skatījumā. Otrais mans prezentācijas elements ir saistīts ar to, ko mēs vēlamies darīt fiziskā tirgus aspektā. Sāksim ar enerģētiku, jo G20 darbi enerģētikas eh, jomā ir sākušies eh, agrāk ne tikai Francijas prezidentūras laikā. Es gribētu atgādināt, ka šeit galvenais uzsvars tiek likts uz informācijas pieejamību. Joint Oil Data Initiative skatījumā, kopīgās datu apmaiņas institīvas ietvaros. Un te ir runa par eh, pēc iespējams pilnīgāks informācijas pieejamību, tā skaitā uz eh, rezervju pieejamību naftas jomā. Saurskatāmības, eh, informācijas saurskatāmības aspektā G20 strādā arī pie tā, lai uzlabotos dialogs ar patērētājiem un piegādātājiem, arī saistībā ar enerģētikas fórumu mēs e, aicinājām mūsu, mūsu e, partnerus e, strādāt ne tikai pie šiem diviem aspektiem, bet arī pie enerģētikas efektivitātes, kā jau tā tiek skatīt šai komitejā. Runājot par pārtikas un lauksēmniecības izēvielām, Tā ir jauna joma, kaut arī G20 e, šai jomai ir nedaudz skārus, e, pieskārusies, mums tomēr līdz šim nebija iespējas pie tā strādāt. Un te ir runa par cēnu nestabilitātes novēršanu, jo īpaši saistībā ar to, kādas e, var būt tās sekas uz vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Te ir runa par attīstību, par starptautisko sadarbību. Marta beigās tiks sagatavots ziņojums. Astoņas starptautiskās organizācijas ir FAO lauksaimniecības organizācija, starptautiskā uh, lauksaimniecības organizācija, ANO uh, tirzniecības uh, attīstības uh, organizācija, starptautiskais valūtas fonds, ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācija un citas. Šis mandāts tika izstrādāts eh, eh, šīs programmas ietvaros, lai nodrošinātu pārtiku, un G20 aicināja mūsu partnerus eh, izveidot noturēt jūnija beigās lauksaimniecības ministru sanāksmi, lai skartu šo te pārtiks produktu nodrošinājumu jautājumu. Tad kādas ir šīs jomas, pie kurām mēs strādāsim? Nav nekas pārsteidzošs. Tātad galvenokārt tā ir informācijas caurskatāmība, starptau, sadarbība starptautiskā līmenī. Tādā veidā mēs varēsim risināt uh, uzkrājumu jautājumu. Un te ir arī runa par eh, visneaizsargātāko sabiedrības daļu aizsardzību. Un te ir arī runa par lauksemniecības produktivitāte. Te ir jāizstrādā atbildīgas uh, ieguldīšanas lauksemniecības jomā principi. Un visbeidzot, es gribētu sasīt, uh, ka viso šajo, visā šajās jomās atslēgas vārds ir sadarbība. G20 ietvaros tas ir diezgan jauns, tā ir diezgan jauna joma. G20 ietvaros panākt konsensu iespējas nav lielas, bet te mums jāmeklē šie kopības, šie kopsaucēji elementi ne lauksaimniecības un ne enerģētikas izēvielu joma nav mūsu darbu uzmanības lokā. Tomēr, vai mēs strādāt pie fiziskajiem vai pie finanšu tirgiem, visam šim jautājumu kopumam vajadzētu arī veicināt atbildes sniegšanu, risinot uh, cēnu nestabilitātes jautājums. Un te ir runa par eh, sadarbību starp partneriem, jo īpaši Eiropas partneriem, jo tie elementi, pie kuriem mēs strādāsim, lieliski atbilst Eiropas Savienības pieejai, tādai, kāda tā izpaužas komitejas viedokļos par uh, izēvielu stratēģijas institīvu, un mēs gaidīsim šos secinājumus. Lielas paldies! So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt äh, sehr ausführliche. Dāmas un kungi, esam ieguvuši ļoti izsmeļošu papildu informāciju, kas droši vien bija arī vajadzīga un daudz dažādas perspektīvas. Un tagad došu vārdu jums, godētie deputāti. Lūdzu, Balčītis kungs, jums pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Patiešām es vēlētos pateikties kolēģiem, ekspertiem, kas sniedz papildus informāciju par izēgalām, izēju materiāliem. Ir skaidrs, ka līdzinās diskusijas un īpaši šodienas diskusijas arī ietekmēs tālāko Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Un arī pat startautiskā līmenī. Godātais profesors pašā sākumā jau norādīja, ka Mums nevajadzētu varbūt īpaši satraukties par eh, izrakteņu ieguvi. Bet, ņemot vērā situāciju pasaulē, mēs tomēr redzam, kā izrakteņu ieguvē valstis un izrakteņu materiālu imports Eiropas Savienībā vienmēr ir neskaidrs, jo to apdraud arī politiskā nestabilitāte konkrētās valstīs. Un tāpēc kopsakarībā ar atsevišķajām parādībām, piemēram, cenu kāpums 2004. gadā, ir vistiešākā veidā ietekmējis arī politisko situāciju šajās valstīs. Tādēļ arī man jautājums, kā jūs vērtējat, vai šī politiskā situācija neietekmē vai ietekmē arī izējuma materiālu ieguvi? Pavisam nesen arī lieli uzņēmumi, arī neatkarīgi no eh, tāda pastāvīgi, arī patsavīgi, arī noslēdz šāds līgums par izēju materiālu ieguvi un tirzniecību. Kā mēs varētu veidot to, ka īstenībā šādi nolīgumi būtu daudz caurskatāmāki un tā līdzekļi, kas tiek tērēti Āfrikā un Āzijā, tiktu tērēti eh, godīgiem līdzekļiem, nevis noziedzīgiem nodarījumiem. Piemēram, par Ķīnu. Izskan pārmetumi, kā Ķīna nosaka šobrīd visu importu politiku pasaulē. Tāpēc uzdevums valstīm būtu noteikti daudz stingrākus eksporta noteikumus. Lai varētu saskaņot kopīgos Eiropas saimnības un ASV mērķus, un tos arī sasniegt, un panākt arī politisko stabilitāti šajās valstīs. Tajās valstīs, kas eksportē izējai materiālus. Paskok, tālāk lūdzu. Paldies! Vispirms, paldies par interesantām prezentācijām, ekspertiem, paldies viesiem. Bet tiešām interesanti arī dzirdēt šodien Pasaules bankas lomu šajā jautājumā. Ir prieks dzirdēt, ka viņi tiešām nodrošina šo līdzsvaru starp valstīm, kas iegūst izējuma materiālus un tās, kuras tās patērē. Man ir divi jautājumi. lauksaimniecības izēvielas. Par to arī bija liela runāšana pēdējā laikā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Vienlaikus ir zinām tāda neskaidrība par to, jo runājot par strateģiskām izēvielām, izēm materiāliem, mēs neuzreiz vienmēr domājam lauksaimniecības izēm materiālus. Un tas nozīmē, kā tas varētu radīt zināmas briesmas, ja jūs ar vienu terminu domājat iekļaut visus iespējamos strateģiskos materiālus. Lauksemniecības e, materiāli arī ļoti svarīgi kopīgajā strateģisko materiālu politikā, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāizveido tāda vienota pieeja, un tāpēc lautājums, kas ar to saistās, ir arī cenas, lauksemniecības produktu cenas. Manuprāt, tas tieši izriet no vienas lauksaimniecības politikas un saistās reizē arī ar izējumateriālu politiku un Eiropas Savienības izējumateriālu stratēģiju. Varbūt, ka mums vajadzētu arī pievērst uzmanību citiem aspektiem. Tagad ir pienācis laiks pārdomāt, kā izējumateriālu jautājumu mēs tālāk varam virzīt kāda tad būs Eiropas saimnības lēmumi. Mēs runājam par Ķīnu, par Āfriku, par Arktiku. Lūk, tur arī vēl ir jārunā. Jo tā ir pavisam jauna uh, lieta, kas paredz lielus plānus resursu izmantošanai. Tur ir iesaistīts vairākas puses, tur šobrīd tiek risināts sarunas, rakst parakstīt nolīgumi, vai mēs arī Arktikas gadījumā varam panākt kaut ko labāku nekā līdz šim. Jo tieši šī saruna sāk šobrīd tikai par to visu, kas notiks Antarktikā. Man ir jautājums, kas ir šajā kopsakrīgā. Profesor Egart, jūs norādījāt, ka šo jautājumu par izējumateriālu materiālu trūkumu mēs varbūt nevajag pārspīlēt, jo īstenībā izēmateriālu pietiek. Tāpēc man tomēr interesē, jūs varat varbūt precizēt nedaudz vairāk nekā šo apgalvojumu. Kāds jums ir pamats tā teikt? Un kā jūs arī kāds seks no tā redzat? Es domāju, ka tam varētu būt kaut kāds papildus arī seks. Nekā tikai e, par to, ko mēs šorīt diskutējām. Batikov kungs vēl arī lūdza vārdu. Un Betiņš ir izgājis, un nu, labi, tad tagad laiks atbildēm, un sāksim Andzēna kungu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādētāji. Vai būtu jāmai, jādiferencē pieeja atkarībā no produktiem? Jā, noteikti tā ir. Tāda ir tieši G20 pieeja. Finanšu tirgos eh, ne, netiek izdalīta, izšķirta šāda pieeja atkarībā no produktiem, taču lauksaimniecības tirgos gan tā ir. Un no otras puses vēl ir enerģētikas tirgus. Jā, vai vajadzētu šādu uh, robežšķirtni novilkt? Jā, vajadzētu. Tāda ir mūsu pieeja, jo tas nosaka gan arī attiecības starp ražotājiem un patērētājiem, gan arī uh, citas, eh, bet šie principi ir eh, tie paši neatkarīgi no tirgus. Arktika gan nav mūsu G20 darbības lokā. Paldies! Kungs no Pasaules bankas. Jūs varat būt, ja vēlaties atbildēt, kādu jautājumu jums nav obligāti jāatbild, ja jūs vēlaties, lūdzu. Jā, paldies. Pavisam īsts komentārs par izējumateriālu trūkumu un nepietiekamību. Es piekrītu profesoram, ka īstenībā ilgtermiņā mums pat nav jārunā par izēju materiālu trūkumu nepietiekami, lai gan īstermiņā varbūt tas varētu atšķist. Ko lūk galā problēma nav tik daudz izēju materiālu pieejamība, bet gan konkrēta atsevišķo rūpniecības nozaru pieprasījums pēc konkrētiem izēju materiāliem varbūt tas varbūt tikai tiek nedaudz jāatzīst, ka reizēm slikts laiks uh, pārtrauc visu ražošanas ķēdi Un tad vēl jautājums par to, vai Arktika varētu kalpot kā ka nākotnes izēvielu krātuvi. Nu, skatoties, kā varētu izmantot dabiskos izēju materiālus, kas atrodas Arktikā. Mēs redzam šobrīd starptautiskos līgumus veidojot, un uzņēmumi, kas tur vēlas pētīt un darboties un attīstīt arī savas kapacitātes, piesaistot arī finanšu tirgus, šobrīd ir uzņemšās vadošās lo, vadošo lomu. Uh, Un tur vajadzēs vēl plaši un daudz diskutēt par šo jautājumu. Paldies! Labi, profesors, es vēlos tāt atbildēt uz tiem jautājumiem un eh, to, ko tā kā izaicinājumu izmet, eh, pamet man arī priekšsēdētājs par to, vai izaimateriāli tātad trūkst vai netrūkst. Uh, Nu, pieejamība un te, manuprāt, ir jāpasaka 4-5 lietas. Pirmkārt, ir ģeoloģiskā pieejamība, vai ir pietiekami daudz izējuma materiālu zemes garosā, un vai tehniskiem līdzekļiem tos var arī ekstrahēt, un mēs varam tos pārstrādāt arī tādos veidos, kas ņem vērā arī, protams, gan vides, gan sociālos, gan ģeopolitiskos aspektus. Un lūk, tā ideja par to, ka vai mēs varam arī ekstrahēt visus resursus tādā veidā, kas ir saskanīgi ar mūsu vides politiku un dzīves kvalitāti, vai mēs tos varam tomēr iegūt tādā veidā, kas arī neapdraud e, vietējo kopienu intereses, kur tiek veikta iegūst rūpniecība, un vai viss šīs teritorijas ir pieejamas un uh, reāls un atbilst arī citām politikām. Lūk, tie ir tie lielie jautājumi. Un tad vēl ir beidzamie ekonomiskā dimensija, vai mēs tiešām esam gatavi darīt pilnīgi visu, lai atrastu un arī iegūtu un pārstrādātu šos izējumu materiālus vidē draudzīgā un sociāli pieņemamā veidā. Lai arī tas vēl būtu ekonomiski e, nestu peļņu un līdz ar to stimulēt to darīt. Nu, lūk, savā uh, izteikumā es varbūt piegāju tā vispārīgi, runāju drīzāk par šo ģeoloģisko um, um, aspektu, norādot, ka tas nav pats ierobežojošākais. Relatīvi skatot šīs lietas, mēs redzam, ka tieši citas dimensijas ir svarīgas, un iespējams, ka tās tieši arī rada, nu, manas skatu punktā, rada vislielākos ierobežojumus. Nu, lūk, tāda ir mana atbilde par jūsu jautājumu varbūt arī, bet varbūt cits jautājums arī. Par Arktiku, nu es šobrīd neko daudz nevarēšu pateikt. Vēl bija jautājums, vai Eiropas Savienība būs tāda pārāk augstas mērķus, mēģinot risināt visus, tātad gan kritiskos, gan strateģiskos elementus, lauksaimniecības produktus, kā izējumateriālus. materiāls un cenu svārstības vienā vienotā politikā. Nu, es pieņemu šo skatpunktu un piekrītu tam pamatpunktam, ka ir, protams, atšķirības ar dažādiem izējiem materiāliem, un varbūt, ka to var tomēr arī nošķirt, un droši vien, ka to visu, es nevaru komentēt, vai to visu vajag vai nevajag iekļaut vienotā izējiem materiāla politikā. Nu, lūk, tā ir ilikšpunktu. Labi, vēlreiz kolēģim Butikofam vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums visiem ekspertiem. Vispirms, Egart kungam. Egart kungs. ASV tirzniecības kameras pārstāvis ir atsaucies arī uz Piedošana, viņš nemaz um, norāda, ka tirsniecības kamera nekādā veidā neatbalsta ASV tērauda iegūs uh, arotbiedrības sagatavoto vēstuli. Vai jūs uzskatāt, tur ir kaut kāds konflikts, vai tur ir kaut kādas lietas, ko mēs nezinām, pasaules tirsniecības organizācijas ietvaros, kur ir strīds starp arī Ķīnu un uh, ASV ārlietu pārstāvi Klintons kundzi. Uh, kas ir atsaukusi savus izteikumus arī, un uh, man ir certs fons kāds īsti šim konfliktam. Tālāk ir jautājums arī desnākungam. Tā kā jūs runājat daudz par caurskatāmību, ir uh, vesela, protams, tādu caurskatāmības iniciatīvu virkne. IATA, uh, tas ir iegūst rūpniecības caurskatāmības, tālāk Say What You Pay, uh, iniciatīvā un tāpat arī citas iniciatīvas, un tas arī veidoja tādu, tādu Dorta Franka uh, likumdošanu pārskatu ASV par finanšu tirgus noteikumiem, kas paredz arī konkrēts noteikums ar mēķi izveidot īpašu caurskatāmību kritiskajiem izējiem materiāliem, kas tiek iegūti iespējams arī no pilsoņu karu iespējamiem reģioniem. Līdz ar to Tātad, kur ir jāpasaka skaidri, no kurienes tad nāk šie izņēma materiāli. Es uzskatu, ka tas ir tāda pozitīva, un vai jūs tā atbalstītu jautājums? Un Egārt kungam vēlreiz jautājums. Kas notiek ar šo uh, Franka Gata uh, likumdošanas projektu? Vai tas virzās tālāk? Un Cēkungām jautājums attiecībā uz spekulācijām. Jūs jau norādījāt un atsaucāties uz to, ka ir paredzēts arī konkrēts instruments, un uh, savās pozīcijās, protams, jūs esat gatavi arī kaut kādā veidā šīs depozītas arī ierobežot. Vai jums ir saskaņota pozīcija ar ASV, vai tas vispār nav nekad izmantots vai ir izmantots? Jo komentāri, ar ko es esmu iepazinos, norāda to, ka tā nav nekāda īpaši eh, efektīva politika instruments. Uh, Līdz ar to jautājums, kādus citus soļus jūs šobrīd plānojat? Otrs jautājums. Francijas prezidentūra šobrīd ļoti nopietni pievērš jautājumam par uh, lauksaimniecības izējiem materiālu spekulācijām. Kāds tam bija, uh, varbūt, stimuls šīs spekulācijas skatīt atsevišķi un neskatīt tās kopā ar uh, rūpniecības izējiem materiāliem? vai jūs varbūt tajā lietā nemaz nesaskatāt problēmu, vai jūs vienkārši vēlaties šobrīd pievērst uzmanību tam, kas Francijā šobrīd politiski šķiet svarīgāks, vai kāds ir tam cits pamats, lūdzu. Tāpat arī varbūt jūs redzat iespējas atsevišķos šos instrumentus arī skatīt kopumā ar lauksaimniecības izējumateriāliem un vēlāk tos arī varētu izskatīt kā politiku, kas attiecinām arī uz rūpniecības izējumateriāliem. Un vēl, beidzot, Arī asimetrija par izēju materiālu asimetriju un tajās valstīs, kur tos iegūst un tās, kuras tos no iepērk. Un tālāk visbeidzot jautājums par Eiropas konkurētspējas politiku, ja jau mēs ņemam vērā šo asimetriju un mēs veicinām sevi pozicionēt kā labi partneri šīm izēju materiālu valstīm, nekā varbūt attiecīgi citas valstis, kā mēs to varam sevi pozicionēt. Lūk, tik daudz jautājumu. Nu labi, mēģināsim tagad arī dzirdēt atbildes. Varbūt mēs sāksim ar Sēnkungu. Jūs varētu sākt. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par spekulāciju ar izēvielu cenām vispār, es domāju, ka G20 Francijas prezidentūras ietvaros mēs varam šeit iekļaut arī uh, Um, minerālu izēvielu tirgu, jo, kā jau es minēju, tad būtībā mēs uh, šeit neizdalām uh, dažādo spekulāciju veidu. Darbi, kurus esam, darbs, kuru esam sākuši uh, par pie sekām un cēloņiem, kas ir uh, Uh, spekulāciju pamatā arī neizšķir dažādos uh, uh, tirgu veidus. Runājot par enerģētiskajām izēvielām, mēs vienkārši turpinām darbu, kas jau tika sākts agrāk G20 ietvaros, runājot par lauksaimniecības uh, uh, izēvielām, arī šai gadījumā mēs nesākam no nulles. Kā 20. Nav izdarījis secinājums, ka ir nepieciešama īpaša struktūra, lai nodarbotos tieši ar minerālu izraktēņu izēvielām. Runājot par eh, mūsu nostājas uh, ierobežošanu, Ierobežošana ir viens no mūsu instrumentiem. Protams, ka te ir runa par pieju kā pakotnē. Šāda pata ieja, pieeja mums bija arī uh, Eiropas attiecīgai direktīvai. Ņemot vērā, jāņem tomēr vērā, ka šie ierobežojumi neatrisinās uh, visu situāciju, jo uh, ir arī tādi dalībnieki, kas nav pakļaut regulētājiem, jo pastāv arī darbības ārpus reglamentētajiem tirgiem. Tātad eh, šeit mūsu iespējas nav lielas, un tāpēc mēs visvairāk paļaujamies uz finanšu tirgu un uz reālo tirgu regulētāju sadarbību un īpaši finanšu tirgu gadījumā mēs paļaujamies uz sadarbību, nodrošinot analīzi starp nacionālajām iestādēm, un tādā veidā mēs varētu gūt uh, plašāku ieskatu kopainu, lai mēs arī varētu spērt visatvarošākus soļus reglamentējošā līmenī bet eh, arī šajā gadījumā mūsu iespējas būs ierobežotas, par to nav šaubu. Yes. Tagad lūdzu. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu komentēt par caurskatāmību. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Kopš 2004. gada tā tēriņu preču cenas ir kāpušas un uh, cēnu konflikts, kas turpina izplatīties uh, ap uh, ienākumiem, ieņēmumiem no šīm izēvielām, padara caurskatāmību par to tādu ļoti būtisku aspektu gan no politikas puses, gan importētāju, gan eksportētāju puses. Kāds Oksfords profesors saka, caurskatāmība uh, ir um, tas punkts, kur katrai valsti ir, ir jāsāk definēt izēvielu politiku, bet nedrīkst apstāties, tur ir jāiet vēl tālāk un uh, um, raktuvi industrija. Ceturtajā konferencē Parīzē, kas gaidām martā, runās tieši par īstenošanas noteikumiem šajā procesā. Uh, Te ir tāda neliela frustrācija tieši no eksportētāju valstu iedzīvotāju puses. Viņi saka, jā, dialogs bija labs, bet kā caurskatāmība palīdz uzlabot mūsu izējumateriālu attīstību vai tas palīdzēs uzlabot darījumu kvalitāti, ko paraksta mūsu valdības. Uh, un gal galā, kā tas uzlabos mūsu dzīvi. Mēs neredzam, ka te ir kāda uzlabojuma. Un līdz ar to caurskatāmības jautājums ir ļoti būtisks, bet aizvien vairāk starptautiskā sabiedrība sāk domāt, ka mums ir nepieciešams to attiecināt arī uz citām jomām. Protams, divi ļoti būtiski jautājumi. Tad, kad jūs zināt, cik daudz valdība saņem nodokļu, nodokļos par uh, patēriņu preču ražošanu, Tad būtiskais jautājums, kas rodas, ir tāds, ko tad valdība dara ar šo naudu. Nākamais solis ir mēģināt izvērtēt, kādi budžeta procesi tiek izstrādāti un īstenot, lai raudzītos, ka šī nauda tiek viedi iztērēta. Un, protams, paraugoties uz otru pusi, tad, kad mēs zinām, cik daudz valdība ir ieņēmusi, iedzīvotāji vēlas uzzināt, līguma nosacījums, vai šī līguma ir godīga, vai valdības tik tiešām ir iegūšas visu to, kas tām pienācās saskaņā ar šiem līgumiem vai nē. Tā kā es atrodos parlamentā, es gribētu mudināt visus parlamenta deputātus, jo loma, kādu vajadzētu spēlēt parlamentiem ar resursiem bagātajās valstīs, lai uzlabotu caurskatāmību, ir ļoti būtiska, un es esmu pārliecināts, ka ir kaut kāda veida, kā jūs arī varētu varbūt paplašināt sadarbību ar uh, resursiem bagāto valstu parlamentiem, lai uzlabotu šo situāciju, jo Ar caurskatāmību vien nepietiek, ja nav sociālās atbildības, un līdz ar to, ja iedzīvotāji nevar pajautāt savām valst, valdībām, kāpēc tās ir rīkojušās tā un vai nav rīkojušās labāk, tad tas neko nedod. Līdz ar to parlamentiem ir ļoti būtiska loma, un es ceru, ka Eiropas parlaments varētu uzņemties aktīvāku lomu šādās partnerībās un vairot līdzīgo institūciju lomu resursiem bagātajās valstīs, lai uzlabotu zināšanas un caurskatāmību. Es uzskatu, ka ir lielisks priekšlikums veidot partnerības starp Eiropas Savienību un ar resursiem bagātajām valstīm, lai censtos pārvarēt šo te informācijas asimetriju. Es domāju, ka tā ir ļoti jāiesaistās gan investoriem, gan citām pusēm. Eiropā ir ļoti liels tradīcijas zināšanu un informācijas apkopošanā, ko varētu, teiksim, ļoti liederīgi izmantot arī šajās te resursiem bagātajās valstīs, lai palīdzētu šīm te partneru valstīm un uzlabot sadarbību. Un, protams, arī asimetrija, informācijas asimetrijas samazināšana un caurskatāmības palielināšana varētu palīdzēt arī atrisināt vienu no tām problēmām, kas šodien te jau tika pieminēta, proti problēma, kas ir saistīta ar noziedzīgajām darbībām attiecībā uz uh, dabas resursiem, korupciju. Līguma parakstīšanā ir nepieciešams nodrošināt vienāds spēles noteikums ar visiem investoriem, un caurskatāmība ir viens no pamatākmeņiem, lai garantētu to, ka tas tā tik tiešām notiks. Paldies! Paldies, profesor Ek Ekert, lūdzu. Butikafer kungs man uzdev divus jautājumus, un es gribētu īsi atbildēt uz abiem. Pirmais jautājums attiecās uz Obamas administrācijas eh, izmeklēšanu, pētījumu attiecībā uz negodīgu tirdzniecības praksi, tīrās enerģijas eh, eksportam no Ķīnas. Es neesmu eksperts tirsniecības jautājumos, tādos kā šajos, bet es gribētu sniegt savu vispārīgo viedokli. Es domāju, ka šīs izmeklēšanas iznākums un tas, vai Obamas administrācija turpinās ar uh, formālu uh, strīdu Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, tas vēl nav zināms. Man šķiet, ka šīs lietas iznākums ir atkarīgs no tā, cik svarīgi, cik svarīgas um, būs šīs te abas savstarpēji saistītās tēmas. Viena no Ķīnas puses. Ķīnieši ir uh, sācījuši, ka eksporta ierobežojumi lielā mērā ir noteikti tādēļ, ka Ķīna vēlas uzlabot savus uh, vidas rādītājus. Uh, Un es domāju, ka daudz, lielākā daļa cilvēku saprot, ka šie standarti vienalga ļoti atpaliek no tā, kāda ir standarta ASV un Eiropas Savienībā. Un, daudz, un tas, ka viņi apgalvo, ka viņi vēlas uzlabot uh, vidas standartus, un tas jau nav pēc tev pār, noteikuma pārkāpums. Bet no otras puses uh, šeit ir tie ASV tērauda rūpniecības nozars pārstāvi. Un te ir jautājums, cik svarīgs viņiem ir Ķīnas, ir Ķīnas atbalsts vai subsīdijas eh, tīrās enerģijas eksporta nozarei šajā lēmumā ierobežot reto izrakteņu eksportu. Nu, tā šķiet tāda ļoti būtiska motivācija, lai turpinātu PTO, strīdu PTO ietvaros. Otrkārt, uh, Man jautāja par progresu eh, Doda Franka likumdošanas jomā. Tie, kas nezina par šo te likumu, te ir runa par tādu, nu, šķietami mazu finanšu pārregulējumu aspektu, kas stājās spēkā Amerikas Savienotajās valstīs konflikta risināšanas jomā. Mm, ASV uzņēmiem tagad ir prasīts lai lai uh, produktu sastāvdaļas, kas tiek izmantots viņu produktos, uh, nenāktu no konflikta zonām. Piemēram, te var runāt par tantalu, kas nāk no Kongo, un, teiksim, no tām valstīm, kuras skar pilsoņu karš Centrālā Afrikā un Rietumā Afrikā uzņēmumi cīn, ļoti cenšas īstenot šos te jaunos noteikumus. Es uzskatu, ka tos var īstenot ļoti labi tikai tad, kad būs pagājis zināms laiks, jo daudzas, daudz uzņēmumu šobrīd ļoti cīnās, un tāds kompānijas kā Apple un Microsoft un daudz citi ražotāji, kuru. Uh, gala produktos ir šis te tantāls un citi elementi, kas nāk no konflikta zonām. Un eh, piegādes ķēdē ir ārkārtīgi daudz posmu, kas eh, lielākoties atdala šo te gala produktu ražošanu un um, izēvielas <clears throat> iegūšanu. Un bieži vien Apple un citu kompāniju pārstāv nemaz nezin, no kurienes tad īsti ir nākuši šie te izrakteņi. Un līdz ar to viņi cenšas noskaidrot, no kurienes tad šīs te vielas ir cēlušās. Sirsnīgs paldies! Kolēģis Panatojo vēl lūdza iespēju izteikties, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Butikofer kungs, priekšsādātāja kungs, runātāji. Šodien jums Jūs mums parādījāt ne tikai to, ka esat nobežījušies par Eiropu un visu pasauli attiecībā uz resursu pieejamību, bet jūs arī stāstījāt par izcinājumiem. Mēs redzējām te ļoti labus piemērus par starptautisko sadarbību risinot šādas problēmas. Kāpēc es to saucu par problēmu? Uh, Esmu vairāk nekā 30 gadus darbojies eh, dabīgo izrakteņu tehnoloģiju jomā un eh, es nesen viesojos arī kongresā, kur tik runāts par dabas resursiem. Jā, te ir, te ir runa par izēvielām, bet cik daudz Eiropai izmaksā nodrošināt eh, šo izēvielu piegādu rūpniecībai? Uh, Es te tā runāšu no tāda praktiskā viedokļa. Ko īsti mēs varam darīt visi kopā, lai glābtu 100 līdz 120 miljārdus eiro, ko mēs katru gadu maksājam dažādām valstīm, lai garantētu, ka mūsu rūpniecība, ka mūsu ražotāji var bez problēmām ražot. Uh, Pirmkārt, attiecībā uz izēvielām, kas ir pieejams Eiropā. Jāatceras, ka ekonomikas apsvērumu dēļ kalnraktuvi nozarē tika samazināta 90. gados, un pašais cenas ir pārmērīgi augstas. Tona var maksā apmēram 10 tūkstošus ASV dolāru un būs nepieciešams ilgs laiks, lai kalnrūpniecība atgūtos. Uh, ir ārkārtīgi daudz atkritumu, kas, teiksim, paliek pāri metāla apstrādes procesā. Un te, te ir runa gan par svinu, gan par zeltu, gan par varu un daudziem citiem metāliem. Kā apstrādāt šos atlikumus, šo, šo, šos atkritumus, atlikumus, te ir nepieciešams jauns zināšanas, jauns tehnoloģijas. Uh, Un te mēs varam gūt labumu viens no otra. Amerikas Savienotās valsts ir ārkārtīgi pieredzējušajā ziņā, un Pasaules banka varētu investēt šādās jaunās tehnoloģijās, un Eiropa savukārt zina, kā to īstenot. Es esmu bijis gandrīz visās ar resursiem bagātajās valstīs, tās savukārt ir gatavas sniegt resursus, lai apmaiņā pret šīm te jaunajām tehnoloģijām, energoefektīvām tehnoloģijām. Teiksim, ūdens pārstrādes, apstrādes procesām, procesiem, kas uh, varētu palīdzēt tām samazināt siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas. Es tikai gribētu teikt, ka mums ir ārkārtīgi liels iespējas sadarboties, jo uh, Šos metālus var ne, nemitīgi pārstrādāt, un tās nezaudēs savas uh, īpašības, un līdz ar to, ja mēs palielināsim tikai patēriņu, tad mēs uh, saskarsimies ar jaunām problēmām, tāpēc es domāju, mums ir jāatrod pareizais risinājums, kas varētu garantēt strateģisku materiālu ilgtermiņu piegādes ne tikai Eiropai, bet arī Amerikas Savienotajām valstīm un citām valstīm. Uh, Es gribētu ļoti lielu paldies teikt par šīm te diskusijām, tādēļ, ka man liekas, ka tās bija ļoti auglīgas un ļoti svarīgas un palīdzēs mums nodrošināt labāku nākotni. Paldies! Jā, dāmas un kungi, dārgie kolēģi! tie, kas vēl ir palikuši zālē. Es gribētu sirsnīgi pateikties ekspertiem par to, ka viņš šeit šodien bija kopā ar mums, un ne tikai par to, bet arī par to, ka viņa ļoti viediem vārdiem mums ir palīdzējuši, un te pašā laikā arī paplašināja šo problēmu loku. Es domāju, uzklausīšana ir laba tikai tad, ja mēs nevis tikai dzirdam to, ko mēs esam jau zinājuši, un izējām no zāles vēl bet gan tad, kad mēs izējām no zāles vēl nemierīgāk un ar vēl daudziem jauniem jautājumiem. Mūsu vidū bija ļoti labi eksperti, liels paldies, paldies arī kolēģi Butikoferu kunga vārdā, kurš mums būs ļoti grūts darbs, bet es domāju, ka šodien mēs esam paspēruši solīt uz priekšu. Paldies, un līdz ar to es slēdzu sanāksmes šo daļu, un tiksimies atkal pēcpusdienu. Vislabāk!